Yeah, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, I would... Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai mēs varētu sākt mūsu no šīs dienas sanāksmi. Vispirms, eh, tā kā priekšsēdētājs un viņa vietnieks šodien nevarēja ierasties, tad mani lūdzu novadīt šo sanāksmi, tādēļ gribu vaicāt, vai jums ir kādi iebildumi vai bāžas šai sakarā. Nu, šķiet, ka tā nav labi. Paldies par man izpausto uzticību. Tad pārējām pie pirmā darba kārtības punktas ir darba kārtības apstiprināšana. Ja nē, tad ierosinu to pieņemt ar sakojošām izmaiņām. 20. punkts tiks skatīts pēcpusdienā 24. Uh, punkta vietā, un 24. savukārt tiks pārcelts uh, un tiks skatīts pēc 19. punkta. Vai ir kādi iebildumi? Nē, labi. Tad uzskatām šīs izmaiņas par apstiprinātām. Priekšsēdētāja paziņojums. Um, mūsu sanāksmē tiek raidīta internetā tieši saistē, izņemot uh, aizslēgtām durvīm paredzēto um, koordinātoru sanāksmi, un rīt pēcpusdienas sēde notiks citā telpā. ASP ēkā 1G3 zālē. Trešais punkts. 24. un 25. Uh, aprīļa sēdes protokola apstiprināšana. Mēs uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu, ja nebūs komentāri līdz sanāksmes beigām iesniegti. Labi, tad pārējām pie 4. punkta Eiropas Savienības un Singapūras tirdzniecības attiecības. Man ir šodien ļoti liels prieks sveikt mūsu vidū uh, viņa ekscelenci Ongu Engu Čuanu. Viņš ir Singapūras vēstnieks Eiropas Savienībā, un šodien mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par uh, tirdzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Singapūru. Uzskatu, ka Eiropas parlamenta loma ārējās tirdzniecības politikā Eiropas Savienībā ir ievērojami pieaugusi. Ņemot to vērā un ņemot to vērā arī, ka uh, 16. decembrī 2012. gadā tika uh, dots mandāts uh, sarunām par tiesniecības nolīkumu, ir pienācis labs, pienācis pareizais laiks, kad mums vajadzētu apspriesties par šī nolīkuma mm, noslēgšanu un stāšanos spēkā. Pašlaik notiek juridiskā precizēšana un tulkošana, bet uh, Tāpat arī ir jāatcerās, ka investīciju aizsardzības punkti vēl ar vien nav uh, pieņemti, par tiem vēl ar vien notiek sarunas. Pavisam drīz mēs uh, tiksimies arī ar pārējām komitejām, kas ir atbildīgas par šo nolīkumu, lai kopīgi apspriestos par šo uh, nolīkumu, bet vienlaicīgi mēs esam saņēmuši arī informāciju no padomes, tā kā situācija ar tulkošanu vēl ar vien nav atrisinājusies, tā vienmēr velkas diezgan ilgi. Mēs vispēc ātrāk uzsākt sarunas un, un nezaudēt laiku. Man ir patiešām liels prieks, ka pie mums šodien varēja ierasties Singapūras vēstnieks, un tieši tāpēc došu jums uzreiz vārdu. Oh, thank you very much, uh, Mr. Kaspar. Paldies, Kaspērī kungs, par man doto iespēju dalīties eh, savā, savās domās par Eiropas Savienības un Singapūras tirzniecības nolīgumu. Pirms ierados Briselē pirms gada Eh, man ieteica, ka man regulāri būtu jānāk uz parlamentu, lai informētu jūs šeit. Un tad es saprotu, mums tā ir tā visa rezultātā tirzniecības nolīgums. Esmu lasījis par Lisabonas līgumu, esmu lasījis par Eiropas parlamenta eh, līdzlikumdevēja pilnvarām, un es esmu no pirmā vota redzējis, kā Eiropas parlaments realizē savas tiesības aizstāvēt Eiropas Savienības pilsoņu intereses Eiropas Savienībā un man ir eh, prieks, ka es nopietni izturējos pēc, eh, pret man doto padomu, un esmu līdz šim ticies ar 80 parlamentu deputātiem, kā godātais Kaspērī kungs, jūs ļoti labi zinat, kas notiek Singapūrā un reģionā, esmu ticies arī ar vairākiem Eiropas parlamentu deputātiem, eh, kuri varbūt nav tik ļoti iedziļinājušies tajā, kas notiek mūsu reģionā, bet es ļoti ceru, ka šodien man izdosies īsumā aprakstīt, kādēļ uh, Eh, Singapūra un Dienvidu-Austrumāzijas reģions ir svarīgs šajā brīvās tirdzniecības schēmā un iezīmējuši arī galvenās šī nolīguma uh, iezīmes. Singapūra ir pavisam neliela 700 tūkstošu kvadrātkilometru un uh, pie, tikai 5 miljoni iedzīvotāji, bet mēs esam otrais lielākais Eiropas Savienības tirdzniecības partners Āzijā. Tā kā runājam par tirdzniecību, par tirdzniecības nolīgumu, tad aplūkosim, kāda ir skaitļi. Singapūra, kā es teicu, geogrāfiski ir neliela valsts, bet runājot par tirdzniecības apjomu, mūsu kopējais tirdzniecības apjoms precēs ir 700 miljārdi eiro gadā, mēs esam 14. lielākā um, tirdzniecības partneru valsts uh, pasaulē, un Eiropas Savienības tirdzniecības bilancē mēs esam septītais lielākais tirdzniecības partners. Uh, Ja runājam par pakāpojumiem, tad mēs esam astotā lielākā um, pakāpojums sniedzēja pasaulē un uh, attiecībās ar Eiropas Savienību mēs esam ceturtie. Tā kā, ja runājam par ekonomikas uh, apmēru, tad mēs esam uh, ļoti tāds līdzvērtīgs partners Eiropas Savienību. Azijas reģions, domāju, Eiropai šodien ir ļoti pievilcīgs. Singapūras tirzniecība ar Eiropas Savienību veido apmēram vienu trešo uh, no uh, daļu daļu no kopējās Eiropas Savienības tirdzniecības apjoma ar Dienvidu Austrumāziju. Kas attiecās uz tirzni, investīciju rādītājiem, tad investīcijas no Singapūras Eiropas Savienībā ir lielākās no Dienvidu Austrumāzijas reģiona. Singapūra ir otrais lielākais ārvalstu tiešais investors no Āzijas pē, e, eh, Eiropā šodien, otrā pēc Japānas. Citi varētu domāt, ka tā Ķīnija vai Indija vai Dienvidu Koreja, kas ir pirmajā vai otrajā vietā, bet patiesībā Singapūra ir otrais lielākais eh, Āzijas investors Eiropā uz šodienu. Singapūra, protams, nav ASV vai Japāna, Un es negribētu mūs pielīdzināt šīm lielvalstīm, bet es uzskatu, ka, Eiro, eh, ka mūsu ekonomikas rādītāji atspūgļo arī Singapūras nozīmi vispārējā tirdzniecības politikā. Ja paskatāmies uz ASEAN valstīm, tad 600 miljonu cilvēki ir eh, mūsu tirgus. Tas ir nedaudz vairāk nekā Eiropas Savienības tirgus, bet ja paraugamies uz, pro, uz eh, prognozēm, tad pēc pieciem eh, gadiem mēs sagaidām 5% pieaugumu katru gadu. Un mēs tiecamies līdz 2015. gadam izveidot ASEAN ekonomisko telpu, kas varētu būt ļoti interesanta un pievilcīga Eiropai. Un tādēļ tirdzniecības nolīguma noslēgšana ar Singapūru um, varētu kalpot par svarīgu stūrakmeni uz uh, kā bāzes veidot tālāk tirdzniecības attiecības ar mūsu reģionu kopumā. Tas būtu plašos vilcienos par to, kādēļ es domāju, Singapūra varētu būt interesanta Eiropas Savienībai tieši no tirzniecības viedokļa. Tagad pastāstīšu par šī tirzniecības nolīguma galvenajām iezīmēm. Ir atsevišķi elementi, kas man šķiet varētu būt interesanti uh, mūs, jūsu deputātiem šeit Inta komitejā. Vispirms par piekļuvu tirkumu. Kad nolīgums stāsies spēkā, Eiropas Savienība nekavējoties um, gūs uh, pilnu beztarifu piekļuvi Singapūras tirgumu. Bet Pateicoties jūsu labajiem sarunvediem no Eiropas Savienības, mums būs jāgaida vēl pieci gadi, kamēr mēs varēsim uh, pilnā mērā uh, bez jebkādām barjerām piekļūt jūsu tirgumu. 67 miljoni eiro ir tirdzniecības tirdzniecības apjoms, uh, tātad tirdzniecības bilance par labu Eiropas Savienībai, un tas noteikti nāks par labu Eiropas Savienības uzņēmumiem. Nolīgumā ir uh, paredzēta arī ļoti labvēlīga noteikuma attiecībā uz produktu izcelsme. Un uh, ASEAN šis kumulācijas uh, koncepts ir svarīgs 300 3700 uzņēmumu, Eiropas uzņēmumu patreiz darbojas eh, Singapūrā, tā kā attiecībā uz šiem izcelsmes eh, norādēm eh, šīs normas ļaus jums izmantot šo jauno elementu. Tas ir nepieciešams, jo Singapūra, kā es teicu, ir neliela valsts un mums nav ļoti daudz dabas resursu. Daudz rūpnieciskie ražotāji importē uh, uh, produkts, kas nepieciešām ražošanas procesam, un tādēļ mēs domājam arī, ka tas ir ļoti svarīgs komponents šajā nolīgumā, tātad šī izcelsmes norāda. Uh, Protams, vienmēr rodas jautājums par to, ka ir iespējams pārizmugurs durvēm ievest kaut ko. Tas nozīmē, ka citas valstis eh, ļaunprātīgi izmanto šos nolīgumus, eh, lai ievestu Eiropā lētus produktus, bet es gribētu godātajiem deputātiem parādīt un pateikt, ka Singapūrā tas nav iespējams. Pirmkārt, kā es teicu iepriekš, Singapūra ir pavisam neliela valsts, zemes vērtība ir ļoti svarīga, un nu, tādēļ mēs raugāmies, lai katrs kvadrātkilometrs tiek efektīvi izmantots, lai no tā gūtu maksimāli lielu atdevi. Uh, Tādēļ no šī viedokļa raugoties, mēs eh, nepārdodām eh, ražošanas eh, vietas lēt. Tas nozīmē, ka no Singapūras jūs nesaņēmsiet lētas tekstilizstrādājumus vai lētas rotaļlietas. Ja mēs paskatāmies uz Singapūras eksporta preču saturu vai sortimentu, tad mēs redzam, ka tie ir produkti ar augstu vērtību. Farmācijas produkti, ķimikālijas, elektronikas izstrādājumi, piemēram, pusvadītāji, eh, augsto tehnoloģiju iekārtas, eh, darba galdi, precīzie darba galdi. Singapūra ir noslēgus brīvās tirzniecības nolīgums ar eh, tādiem partneriem kā ASV, Japāna, Ķīna, Indija, un nevienam no viņiem nav bijis problēma ar šādu lētu preču importu. Tādēļ varu vēlreiz jūs pārliecināt par to, ka par to jūs varat neuztraukties. Pa sēdz durvīm nekas netiks ievests tirgu. Tālāk par pakalpojumiem. Man šķiet pakalpojumi ir tā joma, kur Eiropa, kas Eiropas Savienībai varētu būt īpaši interesanta. Un man ir liels prieks, ka varu pateikt, ka ir uh, Eiropas Savienības un Singapūras brīvās tirzniecības nolīgumā ir atsevišķa sadaļa, kur iet runa par sociālajiem un vidas jautājumiem, juridiskajiem pakalpojumiem, jūras transportu, profesionālajiem pakalpojumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem, pasta pakalpojumiem un daudzām citām pakalpojumu jomām. Un mēs esam iekļāvuši arī uh, iespējas attiecībā uz uh, valsts iepirkumu procedūru kas varētu tikt iekļauts šajā nolīgumā. Tālāk attiecībā uz pasākumiem, kas nav tirdzniecības pasākumi. Tad tās nav barjeras vai šķēršļi, nē, bet šie pasākumi arī ir ņemti vērā nolīgumā. Mēs esam eh, regulējuši tāds jautājumus, eh, kā elektropreces, eh, atjaunojumu energoresursu radīšana, gaļa, gaļas produkti un citas preces. Attiecībā uz uzņēmumiem, kas ražo šādas preces un eksportē to, tad šis nolīgums e, ļauj e, veikt e, dubult pārbaudas. Tas nozīmē, ka ja prece ir tikusi certificēta un pārbaudīta Eiropas Savienībā, tad mēs no Singapūras puses ne šādu produktu atkārtot testēšanu un certificēšanu. Līdz ar to Eiropas uzņēmumiem būs vieglāk eksportēt, piemēram, automobīļus. Tas attiecās uz netarifu pasākumiem. Uh, Ceturkārt, ilgspējīgā attīstība. Šī atkal ir viena no tām jomām, kas Eiropas Savienībai un šeit klātesošiem deputātiem varētu būt ļoti interesanti. Mēs esam ņēmuši vērā un abas puses ir vienojušās pār sadarbības pamatu uh, tirsniecību Eiropai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot vidas aizsardzību un sociālās vidas aizsardzību. Un te iet runa par vidas un darba standartiem. Tur ir noteikts arī struktūras. Mm, kas ir saistīts ar pilsoniskās sabiedrības e, iesaistīšanu un par dažādu interesu grupu veidošanu gan Eiropas Savienībā, gan Singapūrā. Un vispēcot pēdējais aspekts, ko gribēju uh, uh, izgaismot šeit, ir norma par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Pirms pāris mēnešiem, kad es pirmo reizi tikos ar Inta priekšsēdētāju, pirmā lieta, ko viņš man teica, bija, ja nebūs eh, atrunu par geogrāfiskām norādēm, tad nebūs brīvās tirzniecības nolīguma kā tāda. Un es to uztvēru ļoti nopietni, un šķiet, ka Singapūra sarunas ir vedusi eh, ļoti tā atklāt un godīgi arī attiecībā uz šīm geogrāfiskajām norādēm, un es domāju, ka tādām tirzniecības lielvalstīm kā Singapūrai uzņemties šādas saistības, kas starptautiski um, nav, teiksim, atzīts un netiek realizēts, ir ļoti nopietna saistība uzņemšanās no mūsu puses, bet mēs to izdarījām, apzinoties to, cik Eiropas Savienībā ir svarīgi geogrāfiskās izcelsmes norādes un ka jums ir nepieciešams aizsargāt šādu veidu produktus un tādēļ mēs atbalstām šādu produktu reģistrēšanu Un tad, kad sistēma tiks izveidota, tad ģeogrāfiskās e, izcelsmes norādes attiecībā uz atsevišķiem lauksaimniecības un pārtiks produktiem, kas tiks reģistrēts Singapūrā, e, tiks e, reģistrēts PTO trips plus sistēmā. Noslēgumā godātie deputāti. Es esmu aprakstījis jums šī nolīguma ekonomisko nozīmi, un es ticu, ka tam ir liels potenciāls, ko Eiropas Savienības uzņēmumi varētu izmantot Dienvidu Austrumāzijā. Singapūras uh, biznesam draudzīgā vīda, ļoti veiksmīgā infrastruktūra un uh, labā uh, sasaiste ar reģionu noteikti nāks par labu. Eiropas Savienības un Singapūras brīvā tirzniecības nolīguma ratificēšana noteikti radīs ļoti spēcīgu signālu signālu um, ASEAN valstīm par Eiropas Savienības gatavību iesaistīties uh, tirzniecības attiecībās. Un mēs ļoti ceram, ka Eiropas uh, parlaments um, uztvers uh, šo nolīgumu ļoti pozitīvi un ratificēs to vēl līdz šī sasaukuma beigām, um, kur termiņš, mēs zinām, beidzas 14. maijā nākamajā gadā. Bet uh, es domāju, ka tas ir iespējams, ja abas puses to vēlas. Tādēļ es ceru uz jūsu atbalstu šī nolīguma ratificēšanā, lai tas stātos spēkā pēc iespējas ātrāk un dot labumu uh, abām pusēm, ieskaitot arī uzņēmums gan Singapūrā, gan Eiropas Savienībā. Lielas paldies par uzmanību! Es centos savu stāstījumu pasniegt maksimāli kodolīgi, lai netraucētu jūsu darbu gaitai. Paldies! Thank you very much, dear. Lielas paldies! godāmais vēstnieki, par jūsu īsajiem ievadvārdiem un par pausto viedokli par šo, manuprāt, ļoti kodkārīgo nolīkumu. Tagad došu vārdu deputātiem, sekos viedokļu apmaiņa, un uh, vispirms došu vārdu Saidam Kamālam, kurš ir referents par Singapūras privās tirdzniecības nolīguma jautājumiem. Lūdzu, Said. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī vēstniekungs. Mums ir uh, bijušas um, dažādas diskusijas pēdējā mēneša gaitā, bet es gribētu no jums dzirdēt jaunāko informāciju par vairākiem jautājumiem. Mēs visi zinām, ka mūs uztrauc laika grafiks, mēs vēlētos virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk, šķiet, ka šeit ir vienprātība vispolitisko grupu vidū. Parlaments vēlas um, aicināt komisiju un padomi pasteikties ar juridiskās precizēšanas darbiem, bet es gribētu zināt, eh, kas notiek no jūsu puses. Esmu dzirdējis, ka jums ir ierobežoti resursi un uh, pr progress līdz ar to pie dažādām sarunām ir ļoti lēns. Es gribētu zināt, vai arī no jūsu puses ir šādi centieni pavirzīt uh, procesus uz priekšu. On the GI register, I know that's a concern from a number of Eh, vēl es gribēju jautāt par ģeogrāfiskās eh, izcelsmes norāžu reģistru, kas notiek eh, šajā ziņā. Mm, nākamais jautājums ir nekustamā īpašuma nodoklis. Mēs esam saņēmuši um, vēstules no um, neapmierinātiem iedzīvotājiem no Singapūras. Um, past, par, par, nodokļi, par nodokli, no kura ir atbrīvoti Singapūras um, pilsoņi un pastāvīgi iedzīvotāji. Savukārt pārējiem iebraucējiem tas ir jāmaksā. Es gribētu arī zināt, vai jūs apmierina pašreizējās sarunu gaita un uh, vai jūs vēlaties pavirzīt šos procesus uz priekšu. Tāpat uh, arī politiskās sadarbības nolīgums, vai arī šeit jūs vēlētos turpināt darbu. Tas būtu viss, ko es vēlējos jautāt. Mans ieteikums būtu tagad dot vārdu vairākiem parlamenta deputātiem un pēc tam dosim vārdu vēstniekam atbildēji. Vai kāds vēlas izteikties eh, tautspartijas grupas vārdā? Dēvids Mārtiņš, sociāldemokrāti. Godīgi sakot, priekšsēdētāji, man nav nekas daudz sakāms. Vēstnieks izteicās ļoti skaidri, piekrītu viņa teiktajam par šo nolīkumu. Es ceru, ka mums izdosies ratificēt šo nolīgumu šī sasaukuma laikā, taču, kā jau viņš minēja, laika grafiks ir patiešām ļoti saspringts, vēl ar vienu ir daudz darāmā um, juridiskā ziņā. Es vēlētos arī paust pateicību vēstniekam par uh, viņa paveikto attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Uh, Ir skaidrs, ka pašā sākumā Singapūra nebija pārāk entuziastiska mm, runāt par šo jautājumu, taču no vēstnieks ir panācis to, ka šis jautājums pašlaik tiek apspriests, un jo īpaši manai valstī tas ir ļoti nozīmīgi. Es gribētu arī zināt, vai uh, tiek domāts par plašāku nolīgumu, kas attiektos uz visu ASEANu Varbūt mēs varētu iekļaut to, kas ir sasniegts divpusējās attiecībās, arī šādā plašākā nolīgumā. Nu, es negribu viņam nepiekrist, bet mm, es domāju, ka mēs tomēr uztraucamies par šādu lētu ražojumu ieplūšanu no Singapūras. Mēs uztraucamies arī par to, kādas ir Singapūras attiecības ar savām kaimiņu valstīm. Vai nevarētu būt tā, ka Singapūra uzņem šādus lētus ražojumus no citām valstīm, un vēlāk no Singapūras tie nonāk Eiropas Savienībā. Jebkurā gadījumā es atbalstu šo nolīkumu un ceru, ka mums izdosies to noslēgt šī sasaukuma laikā. Paldies! Liberāļu grupas vārdā Kazakungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Es arī vēlētos pateikties vēstniekam par precīzo informāciju par interesantajiem faktiem. Es piekrītu, ka tas, ko mēs sagaidām no šī nolīguma, ir noslēgt visaptverošu nolīgumu, kurā būtu iekļauti visi aspekti, kas attiecas uz divpusējo tirzniecību. Tāpat arī ir jāatrisina vairāku dalību valstu paustās bāžas attiecībā uz um, jutīgiem jautājumiem, piemēram, geogrāfiskās izcelsmes norādes. Es vēlētos mazliet papildināt manā kolēģē Kamāla kunga uzdoto jautājumu. Jūs pieminējāt, ka ir sagatavots saraksts ar vairākiem ražojumiem. Jūs pieminējāt, ka tie būs galvenokārt lauksēmniecības produkti. Uh, un ka tie tiks iekļauti šajā drīz pieņemamajā sarakstā. Mans jautājums ir šāds, pēc kādiem principiem šie ražojumi tiks atlasīti? Vai tiks piemēroti kādi konkrēti kritēriji, lai iekļautu dažus ražojumus šajā sarakstā, kamēr citus izslēgtu? Vai šeit ir runa par tādiem ražojumiem, kas uh, šķiet interesanti Eiropas Savienības partneriem, vai visi šādi ražojumi tiks iekļauti sarakstā. Jūs pieminējāt arī valstis, ar kurām jums ir noslēgti brīvās tirdzniecības nolīgumi, taču jūs piemirsāt pieminēt vienu valsti, ar kuru mēs pašlaik vedam sarunas, lai padziļinātu mūsu attiecības, neskatoties uz to, ka uh, Eh, šī, še, šī valstī ir tāda delikāta politiskā situācija. Šeit es domāju Taivānu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kāda ir jūsu pieredze šajā sakarā. Mūsu komitejas deputātiem tas būs ļoti interesanti. Thank you very much. Paldies. Tagad goja grupas vārdā. Kurš vēlas izteikties? Lūdzu. Mērfīkungs. Paldies priekšādētāji, paldies arī vēstniekam par sniegto informāciju. Man ir daži jautājumi. Pirmkārtām, kādas ir jūsu aplēses attiecībā uz šī nolīguma ietekmi attiecībā uz reģionālo integrāciju. Protams, sākotnēji mēs domājām par brīvās ardzniecības nolīgumiem starp reģioniem, tātad ar ASEAN valstīm, Protams, eh, mēs ļoti priecājamies par šādu liberālu nolīgumu ar Singapūru, bet kāda ir situācija attiecībā uz pārējām ASEAN reģiona valstīm? Un kā šis nolīgums ietekmēs ASEAN reģiona valstis? Vai līdz ar to eh, šīm valstīm nevajadzēs noslēgt eh, vai vest sarunas par daudz ierobežotākas jomas brīvās tirdzniecības nolīgumiem, ņemot vērā to, ka Singapūrai būs šāds liberāls nolīgums. Tāpat arī es gribētu zināt, vai būs kāda negatīva ietekme uz Singapūras ekonomiku, jo īpaši ražošanas nozari. Vai jūs esat ko tādu dzirdējis? Varbūt jūs varētu arī sniegt mazliet vairāk informācijas par investīciju aizsardzības nolīgumu, kādi ir galvenie uh, problēma jautājumi sarunās kur varētu rasties sarežģījumi. Varbūt jūs varētu arī mazliet pastāstīt par migrantu strādnieku situāciju Singapūrā. Singapūrā ir vairāk nekā miljons migrantu strādnieku un cilvēktiesību organizācijas ir vairāk kārt paudušas bažas par diskriminējošu attieksmi pret eh, šiem uh, iedzīvotājiem, jo īpaši šeit ir runa par mājkalpotājiem, kas galvenokārt ir migranti. Uh, gribētu arī pieminēt nodarbinātības likumu šajā sakarā. Vai tiek kaut kas darīts, lai uzlabotu migrantu strādnieku situāciju Singapūrā? Paldies! Tagad došu vārdu Eiropas komisijas galvenajam sarunu vedējam Šleigim Ilha kungam. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much and thank you for allowing us also to. Paldies! Paldies, ka devāt mums iespēju pavisam īsi izteikties par tikko dzirdēto. Domāju, ka pats galvenais, kas būtu jābilst, ir tas, ka esam ļoti apmierināti par to, ka komiteja šo jautājumu skata jau tagad. Jau vairāk kārt dzirdējām, ka laika grafiks ir ļoti saspringts. Mēs mēģinam darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu pātrināt ratifikācijas procesu. Tieši tāpēc ir jāsāk domāt par šo nolīgumu pēc iespējas ātrāk. Mēs piekrītam lielākajai daļai komentāru, ko tikko dzirdējām no Singapūras vēstnieku puses. Informācijai varu pieminēt eh, kādu skaitli, kas uh, bieži parādās mūsu sarunās. Jums ir jāatcerās, ka 80% no divpusējām mm, tirdzniecības attiecībām starp ASEAN un Eiropas e, Savienību pārstāv tieši Singapūra. Mums ir jādomā par ilgtermiņa e, apņemšanos, mums ir jādomā, kā izmērīt e, šīs attiecības un investīcijas ir pats labākais veids, kā to darīt. Mēs redzam, ka mūsu ekonomikas arvien vairāk satuvinās. Jautājumi, kas tika pieminēti attiecībā uz piekļuvi tirgumu, uz beztarifu Uh, pasākumiem, par geogrāfiskās izcelsmes norādēm, mēs varētu piekrist šim viedoklim. Uzskatu, ka komisijas pārstāvjiem ir ļoti labas sarunas ar Singapūras partneriem. Mums ir izdevies panākt ļoti augstus standārtus šajā jomā. Attiecībā uz beztarifu pasākumiem mums ir sadaļa, tāpat arī atjaunīgās enerģijas jomā tiek uh, mazināti šie šķēršļi. Attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm mēs jau esam vienojušies par reģistru. Šāds pasākums Singapūrā agrāk nebija pieejams. Kazaka kungs uzdeva jautājumu, kas mums šķiet ļoti būtisks. Mums ir vajadzīgi pierādījumi par attiecīgām pārbaudēm. Ir jānodrošina šāda testēšana, lai varētu pārliecināties, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tiek ņemtas vērā. Mēs domājam, ka lielākā daļa no tām tiks aizsargāta. Attiecībā uz izcelsmes noteikumiem mēs neesam šeit nākuši nekur, ne, ne, nekur nevienam pretī, mēs esam uzklausījuši vairākus lūgumus. Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā uh, lielākā daļa no priekšrocībām Singapūras eksportētājiem. Tāpat arī ir jānodrošina ieguldījums no ASEAN reģiona puses. Kā jau tika iepriekš minēts, vajadzētu domāt par visu reģionu, nevis par atsevišķām valstīm. Ilgspējīgas investīcijas vienmēr ir bijušas mūsu prioritāte, tieši tāpēc mēs arī mēģinām panākt uh, vienošanos par um, zivsāmniecību un koksnes ieguvi. Mēs uzskatām, ka tirzniecības nolīgumos vajadzētu ņemt vērā vairākus um, ilgspējīguma aspektus, lai šie nolīgumi būtu akceptējami ne tikai Eiropas uh, Savienības likumdevējiem, bet arī vispārējai sabiedrībai. Ja runa par laika grafiku, tad mēs jau nākamnedēļ dosimies uz Singapūru, lai spriestu par investīcijām. Ir paredzētas arī vairākas sanāksmes, kur mēs precizēsim dažādus juridiskus jautājumus. Mēs mēģināsim nodrošināt, lai šis darbs beigtos pēc iespējas ātrāk, ja runa par mūsu rīcībā esošajiem resursiem. Bet, protams, ja runa par tulkošanu un par dažādām citiem jautājumiem, mēs nevaram šeit visu kontrolēt. Mēs esam arī dzirdējuši, ka daudzi saka, ka šo darbu vajadzētu paveikt pēc iespējas ātrāk, vajadzētu dot zīmi, ka Eiropas Savienība spēja noslēgt tirzniecības nolīgumus šādos ekonomiski grūtos apstākļos, kad šādi nolīgumi ļoti palīdzētu uzlabot situāciju. Lielas paldies Leigenmilka kungam. Tagad atkal došu vārdu vēstniekam. Lūdzu. Oh, thank you very much, Mr. Liels eh, paldies, Kaspārī kungs. Nu ko, esmu saņēmis uh, daudzus jautājumus un uh, paldies uh, Ruperta kungam. Es centīšos atbildēt uz tiem, cik tā vien spēšu. Pirmām kārtām, ja runājam par Um, darbu uh, plānu un cik uh, apņēmības pilni ir Singapūra to visu novest līdz uh, vēlamajam rezultātam. Arī mēs joprojām runājam par TPP, par tarifiem, tāpat arī tiek apspriests mūsu visaptarošais tirzniecības mm, līgums. Un atgādināšu, Eiropas un Singapūras nolīgums ir un paliek mūsu galvenā prioritāte. Mēs vēlamies šādu nolīgumu parakstīt, ratificēt, cik, cik ātri vien tas iespējams, un, kā jau teicu ievadvārdos, ceru, mēs ceram, ka tas eh, tiks eh, ratificēts vēl šī brīža eh, leģislatūras laikā, proti nevēlākā līdz nākamā gada maijam. Un varu apliecināt, ka mūsu juridiskie speciālisti nežēlos pūles un centienus, lai uh, Eh, viss tiktu sagatavots eh, ratificēšanai. Ja tas būs nepieciešams, viņi strādās eh, cauru dienu un nakti. Un tik tālu par Singapūras apņēmību panākt šī te nolīguma spēkā stāšanos par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Mēs cieši sadarbojamies ar komisiju domājam par to, cik tālu, ko mēs šeit spējam piedāvāt, apsveram reģistra izveidošanas iespēju un varu jums apliecināt, ka tiklīdz nolīgumu ratificēs parlaments, mūsu reģistrs būs jums pieejams un tajā uzņēmumi tajā varēs reģistrēt savus produktus tirgošanai Singapūrā. Tātad šeit eh, mēs eh, neminstināmies un neniekojamies, tā teikt, ar eh, darbu grafiku un tempiem. Tā, tālāk turpinājumā par šo te stamp duty, par šo te nodevu, ko Singapūra ievies pirms dažiem gadiem. Nu, tas ir tāds uh, politisks uh, pasākums, kura nolūks ir uh, garantēt to, ka mēs arī nākotnē spējam nodrošināt uh, Uh, mājokļus par saprātīgu cenu. Singapūra ir maza valsts, un mēs uh, nevaram pieļaut to, ka tirgu cenas svārstās pārmērīgi, un uh, mūsu valdība ir apņēmības pilna gādāt par ilgspējību mājokļu cenu, īres cenu tirgu, un šāda te nodeva tieši tāpēc arī tika ieviesta. Tā nav kaut kāda tāda, tas nav kaut kāds politisks žests, eh, kas ir vērsts eh, pret mūsu tirdzniecības partneriem, pret investoriem vai kā citādi. Ja runājam par investīcijām veltīto sadaļu, tad mūsu sarunu grupa eh, ļoti aktīvi risina sarunas par šo sadaļu. Atcerēsimies, ka komisijai bija tāds mandāts, kas paredzēja, ka sarunas par investīcijām ir iespējams uzsākt tikai pagājušā gada martā. Un uh, Ceram, ka šeit vienošanās tiks panākta pēc iespējas ātrāk. Singapūra ir apņēmības pilna par to gādāt un uzskatām, ka mm, šī brīža iestrādnes ir ļoti daudz sološas. Singapūra ir starp uh, lielākajiem uh, investoriem Eiropā no ASEAN valstīm Un neapšaubām mēs vēlamies, lai būtu laba, pamatīga investīcijām veltīta sadaļa. Eiropas Savienība arī dzen ir Singapūras lielāko eh, investoru uh, topā un uzskatu, ka uh, šī sadaļa būs gatava paredzētajā laikā uh, abām pusēm ļoti izdevīgā turklāt veidā un formā. Mēs darīsim visu, lai tas uh, piepildītos pēc iespējas ātrāk. Visbeidzot, Eh, par PCA Partnership Cooperation Agreement, partnerības un sadarbības nolīgums, eh, kurš tiek eh, runāts paralēli brīvās tirzniecības nolīgumam, kaut arī daudz atpaliek. Varu jūs, jums apliecināt, ka daudz nav palicis, esam finišs taisnē, ir gandrīz jau noslēgts sarunas ar ārējās darbības dienestu un ja tuvā nākotnē ceram nāklājā ar pozitīviem publiskiem paziņojumiem. Un tāpat arī piefiksēju to, ka Eiropas parlamentam šķiet ļoti svarīgi, lai brīvās tirzniecības nolīgums eh, tiktu tātad eh, ratificēts paralēli ar partnerības un sadarbības nolīgumu. Mēs to paturēsim prātā. Tālāk. Eh, Davida Mārtins jautājums par to, vai šis nolīgums nekļūs pār tādām sētas durvīm, pa kurām uh, Eh, citu valstu produkcija eh, iekļūs eh, tirgos. Varu jums apliecināt, ka tas nav iespējams pat teorētiski, jo runa ir par augstvērtīgām, augstas pievienotās vērtības produkciju komponentēm, ko ražo un pārdod Singapūras uzņēmumi. Tieši un konkrēti uz Eiropas Savienības tirgu principā mūsu eksporta bilancē nav Eh, mazas pievienotās vērtības preču. Pat ja, tas, eh, pat ja Singapūras tirgu nonāktu kaut kas lēts, tad eh, kopējā bilancē tas nekādu mm, pamanām ietekmi neatstātu jebkurā gadījumā. Ja runājam par to, vai divpusējais nolīgums nebūs konfliktā ar reģionālajiem starp reģionu Eiropas Savienības un ASEAN līmeņa nolīgumiem, nē. Ne Singapūrā jau ir pieredze ar uh, šādu, uh, šādā kontekstā. Singapūra bija pirmā ASEAN valsts, kura nu, parakstīja šādu divpusēju nolīgumu ar, ar Japānu. Pirms tam mums bija šāds te vien valsts pret reģionu uh, līgums. Tāpat arī ar Ķīnu, Koreju, Indiju mums ir līdzīgas, līdzīga sadarbība. Mēs šeit neskatām nekādas pretrunas starp to, ka uh, pirmkārtām ir divpusējs nolīgums un pēc tam ir jau kvalitatīvi jauns līmenis, reģionu līmenis. Mūsu pieredze rāda, ka uh, šāds divu valstu nolīgums ir labs sākums, labs pamats Eh, jau tālāk eh, progresam reģionālā līmenī. Eh, Singapūra ir pārliecināta, ka ir jāsāk ar kaut ko nelielu, tā teikt, bet ļoti augstas kvalitātes, un tad pēc tam to var izmantot kā labu pamatu, ko var izvērst un pacelt jaunā līmenī. Par iespējamo negatīvo ietekmi uz Singapūras rūpniecību, ražošanu Singapūra ir bijis eh, ļoti atvērts, eh, brīvpieejams tirgus kopš eh, vispār sākās Singapūras tautsainiecības modernais laikmets. Atcerēsties, ka 60. un 70. gados Eh, Singapūra pieņēma lēmumu attīstīt ekonomiku un pirmkārtām uzaicināja startautiskās korporācijas investēt mūsu valstī. Un kopš tā laika mūsu politika, mūsu pieeja nav mainījusies. Mēs alaži esam laipni gaidījuši investorus, mūsu durvis ir bijušas atvērtas, mēs uh, priecājamies par konkurenci, neuzskatām, ka tam būtu jau kāda ne negatīva ietekme, jo vairāk konkurences, jo labāk mūsu uzņēmumiem, jo labāk mūsu valstī negatīva ietekme mm, tādā izpratnē, ka e, nekonkurētspējīgie uzņēmumi tiek izspiesti no tirgus. Nu, lai nu tā būtu, jo tirgus ir tirgus, tirgus spēki dara savu, un mēs nemēģinām šeit ar kaut kādiem protekcionistiskiem pasākumiem nosargāt kaut kādu noteiktu uzņēmumu vai, vai nozari. Un mm, visbeidzot, nedaudz par mm, viesstrādniekiem, par migrantiem strādājošiem. Vēlos apliecināt, ka visi strādājošie migranti ir mūsu īpaša likuma subjekti, Eh, Migrants Act, un mēs tieši sadarbojamies, eh, tātad sadarbojas valdība, darba devēja un darba ņēmēja pārstāv, pārstāvniecības, un ir šī trīspusējā sadarbība mums, un visas trīs puses eh, cieši sadarbojas, lai gādātu par to, lai visi šādi darba ņēmēji netiktu, tā teikt, ļaunprātīgi nostrādināti, neskatoties uz to, vai viņiem ir Singapūras pilsonība vai kāda cita. Ja jūs esat viesstrādnieks Singapūrā, tad jums ir īpašas tiesības uz uh, savas uz personas drošumu, uz veselības aprūpi, jums ir tiesības uz uh, saulaicīgu darba apmaksu uh, un ir tā tad uh, pietiekami spēcīgs tiesiskais tāds pamats rāmis, kas uh, notur uh, mūsu tātad šos te viestrādniekus, tāpat kā arī Singapūras pilsoņus, uh, tādā stabilā, uzticamā tiesiskā uh, vidē. Tā un pirms vēl aizmirstu par Taivānu Pavisam nesen nācām klājā ar paziņojumu, ka ir noslēgts, eh, noslēgts tirzniecības sarunas arī ar Taivānu. Iespējams, ka nevarēšu eh, jums vēstīt eh, sīkākās detaļas šajās mūsu attiecībās ar Taivānu, bet, ja jūs vēlties man tomēr šos jautājumus uzdot, tad aicinu satikties ar mani zem četrām acīm. Un, kaut ko jums vairāk varēšu pastāstīt. Tā kā lūdzu atgādiniet man, ja eh, jums ir turpmāk jautājumi, skatīšos, ko var darīt lietas labā. Paldies, vēstnieka kungs! Vai būtu vēl kādi papildi jautājumi vai piezīmes par nu pat dzirdēto? Ja nē, tādā gadījumā saku vēlreiz paldies jums, vēstnieka kungs. Es personiski uzskatu, ka Uh, parlamenta piekrišanu šī nolīguma parakstīšanai līdz nākamā gada mājām uh, eh, vēl šīs leģislatūras laikā. Tas ir tik tiešām ļoti ambiciozs plāns, bet eh, esam guvuši eh, pārliecību par to, ka tas ir iespējams jau šodien. Tātad eh, varējām ar jums tikties un gūt pārliecību par to, ka lietas notiek, kaut arī pāraksti nav uzlikti, dokumenti vēl nav gatavi. Atgādināšu, ka mums ir šī pastāvīgā pāraudzības grupa, tirsniecisko attiecību jautājumos, un tur tad varbūt um, varētu būt īstā vieta, kur uh, saņemt jaunāko informāciju par progresu mūsu attiecībās ar Singapūru. Un uh, ceru, ka uh, varēsim tikties ar jums, vēstniekungs, kaut kad nākotnē un vēlreiz pievērsties progresam mūsu sastarpējās attiecībās. Nu ko, līdz ar to varam ķerties pie piektā darba kārtības punkta. Uh, Eh, vienota eh, ar autortiesībām un līdzīgām tiesībām aizsargātu eh, muzikālo darbu, tātad vadība tīmeklī. Un šeit tātad atbildīgā komiteja ir Jurija. Un tātad mūsu atzinuma projektā ir 15 grozījumi un ir 106 vēl papildu grozījumi, kas ir iesniegti eh, tieši par eh, šīm tā kolektīvās eh, tiesību pārvaldības organizācijām piedā, tik piedāvāts runāt un arī par lietotājiem saistošajām tiesībām un tātad rēķina piestādīšanas kārtību. Helmuts Šulcs, mūsu kolēģis, ir referents šim atzinumam un došu arī viņam vārdu. Lūdzu. Helmut. Paldies, priekšsēdētāji! Šī jau ir trešā reize, kad mūsu komiteja pievēršas šim ārkārtīgi uh, sarežģītajam uh, jautājumam, šim atzinumam. Šis atzinums arī top eh, ļoti grūti un smagnēji. Un uh, Eh, kā nu pat dzirdējāt, 105 eh, grozījumi ir eh, iesniegti šim atzinumam un saku paldies visiem kolēģiem komitejā no visām grupām, it īpaši ēno referentam saku paldies par sadarbošanos ar mani šī atzinuma sagatavošanā un lielais vairums grozījumu nāk no šāgas kundzes Šākas un Anders Dotters kundzes. Mūsu komitējā šī ir uh, unikāla iespēja dot savu ieguldījumu intelektuālā uh, īpašumtiesību nostiprināšanā un aizsargāšanā. Un līdz ar to šajā atzinumā uh, mums ir jāizsakās tikai par tiem jautājumiem, kas ir mūsu komitejas kompetence. Un, nu, tas nav viegli kā jau esmu norādījis eh, pirmajā viedokļa apmaiņā. Eh, tā notikumu attīstība ir tāda, ka eh, kaut kas sakāms ir gandrīz visiem, visi vēlas ko piebilst par šo ziņojumu, par šo tekstu, un, nu, nav īsti skaidrs, vai ir mūsu kompetencija kaut ko tādu teikt vai nav. Un tas ir izaicinājums Uh, pro, izteikties uh, nepārsniedzot mūsu mandātu, mūsu kompetenci. Un ne jau referents būs tas, kurš uh, šādā atzinumā vienpersoniski izlems pieņemt grozījumu vai nepieņemt. Tas ir priekšsēdētāja prerogatīva. Un Eh, šeit eh, tad noteikti aicinātu apsvērt iespēju šādus eh, grozījumus iesniegt varbūt citās komitejās, kas skata šo jautājumu. Bet, nu, apsolu, ka darīšu, ko spēšu, lai pieņemtu maksimāli daudz grozījumu. Bet tā arī tad mans, mans viedoklis ir tikai rekomendējoša rakstura. Un uh, iespējams, ka dažos gadījumos grozījumi ir pieņemami tīri teorētiski, tā idejiski, kur pretī to tāds vārdiskais noformējums nav tik ļoti pieņemams. Daži no grozījumiem ir uh, lieki, jo uh, divi tādi grozījumi, piemēram, ir par vienu punktu un tam līdzīgi, tā kā mm, nāksies mums viens pēc soli tālāk un turpināt sadarbību, aicinot kolēģus eh, varbūt tomēr piekrist un atsaukt savus iesniegtos grozījumus. Tomēr vēlētos eh, pasvītrot, eh, ka esmu izšķīries pieņemt grozījumu numur 18, kuru minēja arī Kaspārīkungs, kur tātad collecting societies tiek aizstātas ar collective management organizations. Un līdzīgi ir arī citās uh, atbildīgajās komitejās, un esmu pārliecināts, ka mēs visi kopā eh, spēsim šeit eh, spēt soli uz priekšu un eh, nu, jau precīzāk tātad noformulēt to, par ko mēs runājam. Turklāt atbilstīgi LIPO, Pasaules intelektuāla īpašuma organizācijas terminoloģijai un attiecīgi šos grozījumus tad izvērst visā tekstā. Un tā rezultātā tā tad eh, varēšu pieņemt da, ļoti, diezgan daudzus eh, grozījumus, kaut arī daudz no tiem ir no nu, tā tiesu no mm, noraidīšanas. Un eh, varbūt atsevišķos gadījumos arī piedāvāšu kompromisa tādu pretpiedāvājumu. Un, kā jau teicu, dažus grozījumus noraidīšu 94., 95., 96., 7., 100., 103., 108., 109. un 118. Un pats vēlos piedāvāt eh, četrus eh, kompromisa pretpiedāvājumus - 55, 78, 92 un 93. Tāda ir šo grozījumu numuri, kur man būs pretpiedāvājums. Un eh, tāpēc vēlētos aicināt ēnu referentes tikties ar mani un strādāt, lai vienotos. 30. maijā, arī 4. jūlijā, pulkstenis trijos, un uh, tad mēs varam vienoties par pārējām, pārējām iespējām eh, tikties un pastrādāt. Tā kā, lūk, mans piedāvājums, saku paldies visiem, kas uh, jau ir izrādījuši savu pretīm nākšanu. Paldies! Lielas paldies! Tad eh, vispirms došu vārdu klāt esošajiem ēnu referentiem. Redzu, ka ir klāt Andersdoteres kundze un Kamāla kungs. Vispirms Amēlija Andersdotera. Thank you, Chairman, for... Paldies, priekšsādātāja! Es gribētu pateikties arī Helmutam Šulc kungām par uh, prezentāciju. Es atbalstu lielāko daļu no grozījumiem. Uh, kas ir līdzprakstīti no manas puses un manas uh, eh, liberāļu kolēģes. Jāsaka, šie grozījumi ir eh, skatīti daudzās komitejās, un jāsaka, abas mūsu grupas ir nākušas klajā ar līdzīgiem priekšlikumiem, uh, gan uh, vadošajā komitejā, gan arī citās iesaistītajās komitejās, jo galvenais mērķis ir nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz tarifiem un lai nodrošinātu uh, šo kolektīvo pārvaldību attiecībā uz uh, mākslas darbiem, kas ir pieejami sabiedrībai gan tiešsaistē internetā, gan arī uh, nepastarpināti un uh, lai pārtrauktu licenšu sadrumstalotību. Un es domāju, tas nāks mums par labu arī starptautiskajā arēnā. Viena lieta, kas mums ir ļoti svarīga zaļajiem, tas ir dot vairāk tiesību autoriem autoriem ir jābūt tiesībām individuāli kontrolēt un pārvaldīt katru no viņu darbiem. Tas, kādu licenci viņi izvēlās katram no saviem mākslas darbiem un lai uh, lemt par to, vai šis mākslas darbs būtu pieejams lielākai vai mazākai auditorijai, tā ir jābūt autoru prerogatīvai. Jo šajā gadījumā uh, mūsu kolektīvās pārvaldības sistēmas centrā ir pats autors. Mēs gribētu nodrošināt, lai šī sistēma tiktu pienācīgi pārvaldīta, nodrošinot uh, arī atbilstošu auditu Tas nozīmē, ka šīm organizācijām ir jāiesniedz arī finanšu pārskati un arī mazākas kultīvās sabiedrības ir jāiekļauj prasībās par atskaišu iesniegšanas standartiem. Tāpat arī apstrīdēšanas kārtībai ir jābūt noregulētai, lai tā būtu paredzama un saprotama visām iesaistītajām pusēm. Mēs uzskatām, ka iekšējā ziņošanas kārtība šajās organizācijās būtu labāk jāstrukturē, lai autori paši zinātu, ko organizācijas, kas pārstāv viņa intereses, pārstāv. Tas ir bijis uh, problemātisks jautājums daudzās dalībvalstīs, un es domāju, ka jūs varat tikai iedomāties, kā jūtas uh, autors no kādas uh, citas dalībvalsts, kad ir ļoti grūti orientēties eh, katras dalību valsts autortiesību pārvaldības organizāciju sistēmā. Eh, mēs eh, skatījām arī šo organizāciju atbildību pakalpojumu direktīvas kontekstā, un mēs ierosinām, lai tiktu mm, noprecizēts, ka kas attiecās uz izņēmumiem pakalpojumu direktīvā, tad tas nozīmē uh, reālās tiesības uz autortiesībām, nevis tiesības uz kolektīvu autortiesību pārvaldīšanu. Un man šķiet, tam piekrītu visas komitejas, kas strādā pie šīs direktīvas, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs par to runātu arī šeit mūsu komitejā. Protams, mēs esam centušies arī, lai tiktu ieviesti saprātīgi tarifi par mūzikas darbiem, ņemot vērā Eiropas kopienu tiesas judikatūru, eh, kur tā aicina noteikti objektīvus pamatus tarifu aprēķināšanai, lai izvairītos no diskriminējošas cenu politikas. Mēs uzskatām, ka uh, brīvās licences kultūras darbiem būtu jāveicina. Tas ir eh, ļoti svarīgi arī sistēmā, kas pārēdz licencēšanu katram darbam atsevišķi, uh, bet jāsaka, izveidotais režīms ir izrādījies uh, ļoti veiksmīgs kad uh, datu kopumi vai rūpnieciskie um, dizaini ir vairāk pieejami plašākai sabiedrībai, un daudz autori grib izmantot šīs licences. Tādēļ būtu dīvaini, ja mēs pieņemtu direktīvu, kas apgrūtinātu autoriem mm, iespēju izmantot šo preferenci. Mēs varētu atbalstīt eh, dažus grozījumus no citiem referentiem, tīpaši referenta Šulca grozījumus. Tur ir tiešām labi, eh, labi paveikts darbs, bet 45. līdz 50. grozījumi un 116. šulca kungu grozījumi ir ļoti labi. Un mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim turpināt strādāt ar Helmutu Šulcu un citiem ēnu referentiem tālāk. Kas attiecas uz ierosinātajiem ēnu referentu sanāksmes datumiem, tad es dodu priekšroku 4. jūnijam bet mēs noteikti varam pārunāt eh, sīkākas detaļas, sazinoties ar ēpastiem vai kā citādi rakstveidā komunicējot, un es ar nepacietību gaidu, kad eh, mēs eh, noskaidrosim arī komitejas kompetenci. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds, kurš gribētu izteikties? Nē. Tad es došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim, ko pārstāv tirgus ģenerāla direktorāta pārstāvi Vilpanelkundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms mēs gribētu pateikties komitejai par ļoti efektīvu un operatīvu darbu, ievērojot šo uh, sarežģīto grafiku. No komisijas viedokļa arī ļoti svarīgi, lai šī direktīva tik pieņemta pēc iespējas ātrāk. Mēs atzīmējām, ka ir ierosināti daudz papildus grozījumu Šulc kunga uh, oriģinālajam ziņojumam. Es, protams, par visiem tiem nerunāšu, bet tikai par dažiem. Tātad saistībā ar pakalpojumu direktīvu komisija vienmēr ir uzskatījusi, ka e, šī direktīva ir jāpiemēro arī kolektīvajām, kolektīvo īpašumu tiesību pārvaldīšanas organizācijām. Un e, šeit es e, gribētu norādīt, ka arī padomi patreiz pie tā strādā, un eh, tas ir iestrādāts arī īrijas eh, prezidentūras eh, programmā un attiecībā uz īpašumu turētāju tiesībām atsaukt licenci. Mēs atzīmējām šīs izmaiņas, mēs atzīmējām arī to, ka uh, Komisija sākotnēji nebija šādas normas iekļāvusi tekstā, bet mēs rūpīgi sekosim notikuma attīstībā. Komisija, protams, grib uzlabot efektivitāti, un mēs esam um, gatavi tām, lai šīs um, kolektīvo pārvaldījumu uh, organizācijas um, būtu caurskatāmākas. Eh, viena lieta, par ko mēs gribētu parunāt, bet kas nav izskanējuši diskusijās līdz šim, mēs atzīmējām, ka šī komiteja ierosina paplašināt direktīvas normas, attiecinot tās arī uz individuālajiem autortiesību eh, menedžeriem, tad mēs gribētu atzīmēt, ka mēs gribētu nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus, jo ļoti svarīgi redzēt, uh, kas konkurē ar autortiesību kolektīvo pārvaldījumu organizācijām, jo šajā sfērā darbojas ļoti daudz, uh, ir cilvēki, kas iekasē uh, ieņēmumus no atskaņošanas, bet kas, piemēram, nepārvalda licences. Un tādēļ būtu ļoti problemātiski attiecināt šīs normas uz visām tām pu uh, iesaistītajām pusēm, uz kurām jūs komiteja gribētu to darīt. Ja ir kādi jautājumi, tad mēs esam gatavi noteikti turpināt par tiem diskutēt. Un mēs ar interesi sekosim notikumu gaitai. Paldies! Lielas paldies! Vai ir Vēl kādi komentāri? Lūdzu. Paldies. Mm, divi tādi īsi jautājumi par saturu, ko es vēl gribēju pieminēt. Jūs jau zināt, ka mēs vienmēr esam domājuši gan par, par darba autoriem, gan arī par lietotājiem. Un mums ir jādomā arī, kādas ir uh, kolektīvo pārvaldības organizāciju tiesības attiecībā pret autoriem un kādas ir komerc lietotāju uh, tiesības, tātad te ir runa par dažādiem pakāpojumu sniedzējiem un tā tālāk. Un vienlaicīgi mums ir jādomā par mūsu iekšējo tirgu attiecībā pret trešo valstu tirgiem. Es nevaru savā atzinumā runāt tikai un vienīgi par iekšējo tirgu. Uh, Uz to uzsvaru liek uh, kultūras komiteja, juridiskā komiteja un tā tālāk. Mums ir vairāk jādomā par šo komplicētāko sfēru, proti, kā iekšējais tirgus šeit atsaucas ar trešo valstu tirgiem. Un tas ir diezgan sarežģīti. Tieši tāpēc es saprotu lielāko daļu no iesniegtajiem grozījumiem, bet es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties, vai mēs kā Inta komiteja šeit neiejaucamies citās sfērās. Tātad šeit ir jādomā proti par autortiesību aizsardzību iekšējā tirgu, bet vienlaicīgi arī starptautiskajā tirgu. Un vai gadījumā mēs šeit neejam vienu solīti tālāk, vai mēs šeit neaizstāvam arī uh, autoru tiesības, tad trešo valstu autoru tiesības mūsu Eiropas Savienības iekšējā tirgu un sakām, ka šīm tiesībām ir jābūt tikpat augstā līmenī kā mūsu autoru tiesībām. Protams, es domāšu par to, kā rīkoties attiecībā uz šiem grozījumiem. Es uzskatu, ka mēs savā atzinumā varam rast uh, Eh, tādus jautājumus, kas noteikti ir interesanti arī citām komitejām, bet jebkurā gadījumā eh, šīm komitejām būs jāizskata arī mūsu iesniegtie grozījumi, mūsu sagatavotais atzinums. Mums ir jāatcerās arī par uh, situāciju 2005. gadā. Mums ir jādomā gan par autoriem, gan arī par lietotājiem. Lielas paldies! Attiecībā uz grozījumu pieļaujamību es eh, noteikti vērsīšos pie priekšsēdētāja un es domāju, ka mēs atrisināsim arī iespējamos strīdīgos jautājumus ar citām komitejām. Mums vajadzētu uzskatīt, ka šis jautājums, protams, ir tāds delikāts. Jūnija sanāksmē mēs balsosim mūsu komitejā, tas ir 18. Jūnai, jūnijas, un ja neviens vairs nevēlas par šo punktu izteikties, tad eh, varam arī šo jautājumu slēgt. Tagad Es vēlētos pievērsties sestajam darba kārtības punktam, un te ir paredzēts apspriesties par dalībvalsts normatīvo un administīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu. Vides komitejā jau ir iesniegti vairāk nekā tūkstotis grozījumu, vides komiteja ir vadošā komiteja, piecās komitejās tā skaitā Inta komitejā tiks gatavoti atzinumi. Šīs jautājums ir ārkārtīgi būtisks, tāpēc, ka e, šīs institīvas vispārējais mēķis ir nodrošināt labāku veselības aizsardzību Eiropas Savienībā, sniedzot e, vairāk informācijas par e, tābakas patēriņu. Tieši tāpēc komisija gatavo jaunus grozījumus un prasības attiecībās tabakas ražojumu uh, iepakošanu ir paredzēts palielināt veselības brīdinājumus uz tabakas izstrādājumiem, un tiks eh, domāts arī par to, ka būs jāizklāj atlikušās pārpalikušās iepakojuma daļas. Tāpat arī m, mm, ir jāvēršās pret maldinošu informāciju, maldinošu krāsu, daži ražojumi tiks aizliegti, piemēram, eh, cigaretes ar garšu, mentola cigaretes vai arī tievās cigaretes. Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinums tiks izskatīts vidas komitejā, jo vidas komiteja vēlas redzēt, kā šādi priekšlikumi ietekmēs mūsu attiecības ar trešajām valstīm un uh, īpašuma tiesības trešajās valstīs. Tāpat arī ir jāņem vērā mm, starptautiskais konteksts šādu priekšumu gatavošanā. Strikti nosacījumi ir paredzēti jau Austrālijā un Paragvajā, bet tas uh, ir izraisījis strīdus ar PTO Eh, tieši tāpēc arī eh, mums būtu jādomā par to, vai mūsu eh, pasākumi, ko mēs vēlamies pieņemt, nepārkāps prasības, kas ir paredzētas strīps nolīgumos un arī citos nolīgumos. Tagad došu vārdu mūsu referentam Metinam Kazakam, un ja vien esmu saņēmis pareizu informāciju, tad mūsu referents un arī ēnu referenti jau ir tikušies ar ieinteresētajām pusēm. Tas notika uh, pirms sanāksmes. Varbūt jūs varētu mums īsi pastāstīt arī par šī sanāksmes gaitu. Paldies, priekšsādātāji! Jūs patiešām iezīmējāt dažus eh, svarīgākos aspektus, kas saistīti ar eh, šīs direktīvas uh, Eh, pieņemšanu un īstenošanu. Šīs direktīvas galvenais mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību un ierobežot uh, to, ka jaunie cilvēki lieto tabakas produktus, bet jūs pieminējāt uh, dažs no tiem aspektiem, kas, eh, maigi sakoties, ir pretrunīgi. Piemēram, viena lieta, kas ir izraisījusi vētrānas debatas, ir tas, ka, lai sasniegtu šo leģitīmo mēķi, tiek ierosināti tādi pasākumi, kas ir saistīti ar iepakojumu. 70% no iepakojuma ir jābūt noklātiem ar veselības bīstamības brīdinājumiem. Tāpat uh, ierobežojumi attiecībā uz um, aromatizētājiem eh, un eh, kas attiecās uz eh, produktiem pašiem, piemēram, šīs tievās cigaretes. Um, arī šis jautājums ir radījis pretrunīgus viedokļus. Kā referents es uzskatu, ka ir jāakceptē tie priekšlikumi, kur mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, bet tajā pat laikā es domāju, ka mēs gribētu zināt, vai šie ierosinātie pasākumi, lai sasniegtu iepriekš minēto leģitīmo mērķi, sasaucas ar Eiropas Savienības starptautiskajām tirdzniecības uh, saistībām, un it īpaši, vai tās atbilst nolīgumām par tehniskajām preču tirdzniecības barjerām un trips nolīgumu. Martā tehnisko barjeru komiteja uh, nonāca pie secinājuma, ka ir zinām iebildumi attiecībā uz patreiz esošo tekstu. Tāpat šī komiteja pauda viedokli, ka šis priekšlikums varētu būt pretrunā ar atsevišķām starptautiskajām saistībām, ko uzņēmusies Eiropas Savienība, kā piemēram nolīguma par tehniskajām barjerām tirzniecībā, trips un gat. Piemēram, Dominikāns republika un 10% no tajā saražotās tabaks tiek eksportēts Eiropas Savienību, uzskat, ka vairāk priekšlikuma noteikumi neatbilst TBT nolīguma otrā pānta otrajām punktām, jo tie paredz tehniskās normas tirsniecībai, uh, kas ir lielāki nekā būtu vajadzīgs, lai sasniegtu likumīgo mērķi. Tāpat riska novērtējumām ir jāpamatojas uz zinātniskiem datiem. Šajā priekšlikumā tiek paredzēts izmantot standartizētu vienkāršu iepakojumu, nenorādot ne logo, ne arī kādu citu būtu zīmola vizuālo identitāte. Tas rada daudz jautājums par to, vai šāda prasība atbilst uh, eh, no līgumiem par intelektuālā īpašuma tiesībām. Piemēram, Austrālijā arī ir pieņemta līdzīga likumdošana, bet patreiz Austrāl... pret Austrāliju ir iesniegtas vairākas prasības PTO strīdu e, izšķiršanas e, struktūrās. Tajā ir norādīts, ka Austrālija ar veiktiem pasākumiem neievēro trips līguma noteikumus. Un tiek uzskatīts, ka Austrālija ir ieviesusi nepamatotas prasības, kas liedz eh, patērētājiem spēju atšķirt vienu uzņēmumu preces no citu uzņēmumu precēm, un līdz ar to netiek nodrošinātas eh, vienlīdzīgas tiesības starp ražotājiem. Protams, sabiedrības veselība ir jāņem vērā, tas ir leģitīms mērķis. Bet Mēs uzskatām, ka zīmoliem būtu jāļauj izmantot savus vizuālos e, identitāti, un šī pracība par 75% no iepakojuma ir jānoklāj ar brīdinošām zīmēm. Tas dod milzīgas iespējas e, viltot šos produktus. jo līdz ar to būs ļoti grūti atšķirt cigarešu iepakojumu starp dažādiem ražotājiem, un tad tiks vērā ņemta tikai un vienīgi cena. Tas varētu novest pie mm, tā, ka Eiropas tirgū nonāktu ļoti daudz eh, viltotu produktu, kas būtu vēl bīstamāk sabiedrības veselībai. Ņemot vērā visus šos argumentus, mans atzinuma projekts fokusējas uz tām bažām, kuras es nu pat paudu saistībā ar sabiedrības veselību un par to, vai šīs normas atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām un iepriekš minētajiem tirzniecības nolīgumiem kā GATT, TRIPS, TBT Es domāju, ka šodien mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem ar pārstāvjiem no sabiedrības veselības organizācijām, kā arī tabakas ražotāju pārstāvjiem, uzņēmēju organizācijām Eiropā. Un tad mēs uh, dzirdēsim, kāds ir viņu viedoklis, kā viņi domā, kā mēs varētu panākt, lai šī likumdošana būtu līdzsvarotāka un lai uh, mēs uh, sasniegtu mērķi, neradot nevēlamus blakus efektus. Kā arī to, kā nodrošināt, lai tiktu respektētas mūsu saistības PTO. Protams, es ar nepacietību gaidīšu arī ēnu referentu viedokļus. Uh, lai šis atzinums būtu patiešām noderīgs un kvalitatīvs. Paldies! Jā, yeah, thank you! Jā, liels paldies! Tagad vārds ēnu referentiem. Marija Korejā Samora vēlas izteikties, lūdzu. Esiet sveicināti. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām, kā referents jau norādīja, pirms šīs sanāksmes mums bija iespēja tikties ar uh, veselības uh, iestādēm un arī ar nozares pārstāvjiem, lai parunātos. Un šī saruna bija ļoti vērtīga. Daudz ko uh, uzzinājām, guvām vērtīgas atziņas. Turpmākā lietošanai šeit INTA komitejā. Šis jautājums tik tiešām ir delikāts. un eh, mums no tā neizvairīties. Tas mums būs jārisina. Tabaka ir eh, tāds produkts, kas kaitē veselībai. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka jaunieši uzsāks mēķēt. Tieši tāpēc esam pievērsušies tādiem jautājumiem kā eh, iepakojums, tā noformējums un citi uh, aspekti, kas varētu eh, pamudināt eh, lētacīgi patērētāju uzsākt smēķēt. Un, protams, eh, šeit nedrīkst pieļaut pretrunas ar starptautiskiem nolīgumiem, TBT, TRIPS vai kā citādi. Šis atzinums, ko sagatavojas Kazaka kungs, ir gandrīz labs un gandrīz gatavs. Eh, vietām tikai pārāk vispārīgs. Tāpēc tieši tagad eh, strādājam, lai sagatavotu vairākus eh, grozījumus, kas prasītu no komisijas konkrētus pasākumus, konkrētu rīcību uz stingra zinātniska pamata. Turklāt atbilstoši PTO nolīgumu prasībām un eh, sniegšu Kazaka kungam nelielu ieskatu mūsu apsvērumos. Runājot par mentālu cigaretēm un aromatizētajām cigaretēm nevar eh, tam eh, piekrist. Mentāls ir tradicionāls, tradicionāla piedeva, kas tiek lietot jau kopš pagājušā gadsimta 20. gadiem, un to nevar salīdzināt ar tādām piedevām, kas ir populāras šodien - mohito, priežu, zemeņu aromāti. Uh, un ja mēs aizliegtu mentāli, tas būtu pretēji TBT nolīguma punktam 2.2. Un eh, šeit ir nepieciešami samērīgi eh, pasākumi, nevis pilnīgs aizliegums. Piemēram, eh, informatīvās kampaņas, kas ir adresētas tieši jauniešiem, varētu būt šāds pasākums. Turklāt šāda norma varētu būt pretrunā ar TBT punktu 2.1 jo šeit ir runa par eh, tādu raksturīgu eh, piedevu, un eh, gala rezultātā notika tas, ka cilvēki savas iemīļotās cigaretes pērk melnajā tirgu. Ja runājam par tievajām cigaretēm, komisija uzskata, ka tas ir bīstams produkts, es tam nepiekrītu, jo, kā jau teicu, šeit mēs varam nonākt pretrunā ar TBT.22 šis eh, pasākums būtu pārāk ierobežojošs. Eh, šīs eh, cigaretes nav īpaši kaitīgākas par visām pārējām cigaretēm, tāpēc šeit nedrīkst būt nesamērīgi pretpasākumi. Tālāk jautājums par to, vai dalībvalsts ir tiesīgas ieviest striktākus pasākumus nekā tie, kas paredzēti šai direktīvā veselības apsvērumu dēļ. Jā, dalībvalsts to teoretiski ir tiesīgas darīt ar nosacījumu, ka uh, Eh, tās spēja pamatot eh, savu rīcību ar eh, sabiedrības veselības aizsardzības motīviem, bet šie pasākumi arī dzen nedrīkstētu nonākt pretrunā ar Eiropas Savienības uzņemtajām saistībām iepretim PTO. Ja runājam par no nu, tādu viendabīgu noformējumu, nedomāju, ka dalību valstīm šeit būtu jādod brīvu teikšanu par šādu vienota manbalta iepakojuma ieviešanu. Pati komisija teica, ka Eh, tātad eh, šāds iepakojums būtu jāievieš, bet dalībvalstis būtu tiesīgas izlemt, kā tas eh, notiktu. Kā jau to teica, kā priekšstādātājs tā referents, ir vairākas valstis, kur jau tas ir ticis apsvērts, dažās ieviests un ir izdarīts secinājums, ka tas ir pretrunā ar PTO saistībām. Uh, Un uh, Austrālijā jau ir uh, tiesas uh, atzinumi, kas šajā lietā vieš skaidrību. Tāpat arī Kazaka kungs savā atzinumu projektā grozījumā 41. apsvērumam norāda, ka dalībvalstīm būtu jābūt tiesībām ieviest vienoto iepakojumu, ja tās to vēlas, bet saskaņā ar PTO noteikumiem. Uh, Eh, nav jau tā, ka šis te vienotais iepakojums ir pilnībā simtprocentīgi pretrunā ar, ar eh, PTO noteikumiem. Tas, tātad tas vien jau ir pretrunā ar šiem noteikumiem, eh, PTO noteikumiem. Nav nekāda zinātniska pamatojuma, Kazika kungs. par to, cik procentus uh, iepakojumu virsmas būtu jānoklāj ar veselības brīdinājumiem. Turklāt mm, nav runas par to, vai tiem ir, tam ir jābūt tekstam, simboliem, kaut kādām krāsām. Šeit mēs nedrīkstam pāršaut eh, pār strīpu, eh, ņemot vērā to, ka nav zinātniska un eh, tātad objektīva pamatojuma. Tālāk, 13. pants šeit eh, pēc būtības tiek paredzēta tehniski ierobežojumi tirzniecībai, turklāt bez zinātniska pamatojuma, pat eh, ja eh, aizbildinājums ir jauniešu veselības sargāšana. Un noslēgumā referenta kungs par deleģētajiem aktiem. Mums ir zināmas šaubas par šo risinājumu un noteikti iesniegsim jums grozījumu, kas eh, aicinās svītrot eh, šo konkrēto punktu, jo tas atstātu mm, komisijai pilnīgu teikšanu par to, kādas deleģētas aktus ieviest, un tas būtu pretrunā ar mūsu mērķiem, kas ir eh, izklāstīti pantos. Pantā 220, mm, piemēram, Eiropa, līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Uh, Un vēl pāris punkti, eh, kur lemšanu mēs noteikti nevēlētos atstāt komisijas eh, ziņā un eh, savus grozījumus, tātad, kā jau teicu, iesniegšu tuvākajā laikā. Paldies! Vārds Henrijam Bēberam. Jā, tik tiešām runājot par grozījumiem, par šo, šajā, šim atzinumam es neesmu pārsteigts. Tabakas industrija ir ārkārtīgi spēcīga un ietekmīga, un tāda tā ir bijusi jau ilgu laiku, un nav brīnums, ka viņi arī šeit eh, šiverēs, un šis jautājums ir ļoti pretrunīgs. Tabakas nozars pārstāvi uh, norāda, cik ārkārtīgi lielus nodokļu ieņēmumus dod smēķētāji Eiropas budžetos. Uh, bet eh, pretī ir jāliek eh, tie izdevumi, ko eh, Eiropas valstis tērē smēķēšanas izraisītu slimību ārstēšanai. Šeit cipari ir ievērojami lielāki nekā šie nodokļu ieņēmumi. Smēķēšana šobrīd ik gadu nogalina 6 miljonus gadā pasaulē, un šis skaitlis 30. gadā varētu būt apmēram 8 miljoni. Ja, tātad, ja vien ir iespējams ierobežot, mazināt, aizturēt, aizkavēt uh, smēķēšanas izplatību, tas ir tā vērts. Nu, piemēram, regulējot eh, iepakējumu, noformējumu, ieviešot uh, brīdinājumus uz lielākas iepakojuma platības. Varbūt tam nav zinātniska pamatojuma, eh, bet tikpat labi var apgalvot, ka nav pierādījumi par pretējo. Nu, tas nekaitēs, eh, tas nenāks par skādi uztaisīt šos brīdinājumus lielākus. tā vietā, lai apšaubītu, ka tas tur neko nedod vai gluži otrādi. Arguments par melno tirgu. Es eh, šeit īpaši uzstātu uz striktāku regulējumu pārobežu tirzniecībai internetā un cīņu ar nelegālo eh, tirzniecību, ar kontrabandu, kas eh, neapšaubāmi ir līdzējošs process stingrāku kontrolas noteikumu ieviešanai. Tā kā pilnībā atbalstu komisijas eh, direktīvas eh, nodomu, proti likt eh, šo direktīvu Eiropas Savienības veselības aizsardzības kontekstā. Tāpat laikā tātad arī atsācoties uz starptautisko konvenciju par cīņu pret smēķēšanu. Un ievērojot starptautiskās eh, tirzniecības eh, principus un vienošanās. Arī pats esmu iesniedzis vairākus grozījumus, eh, ar kuru nolūks ir nostiprināt, vairot es kompetenci veselības aizsardzības jomā. Un tāpat ir arī tiesas atzinums par tirzniecisko un komerciālu raksturu šķēršļu ieviešanu un intelektuālā īpašuma tiesībām. Uh, un mani grozījumi ir ar nolūku padarīt iespējams tādas um, informācijas kampaņas uh, vai arī dodot iespējas uh, pieņemt dalībvalstīm, uh, pieņemt uh, stingrākas normas uh, un uh, agresīvāk vērsties pret nelegālā tirzniecību un melno tirgu. Paldies! ECR grupas e, pārstāvim Kamala kungam vārds. E, paldies, šodien e, runāju ECR ēnu referentes vārdā. Un tā kā tas, ko es paudīšu, ir arī ēnu referentes viedoklis. Maklārkins nu, eh, kunga, kundze atzīst, ka starptautiskās tirzniecības noligumiem un aspektiem šeit ir būtiska loma, un komisijas priekšlikumā ir vairāki tādi priekšlikumi, kas eh, būtiski saskaras ar šīm te starptautiskajām saistībām, un viņas lielākā rūpa ir par eh, prasībām, kas ir tiek izvirzītas iepakojumam. Uh, Eiropas Savienībā atkal un atkal PTO sanāksmēs ir uzstājusies pret valstīm, kas, eh, piemēram, ievieš eh, šādas iepakojuma prasības alkoholam vai junkfoodam, un eh, Eiropas Savienība nesen kritizēja, piemēram, Taizemi desmitajā gadā par to, ka tika pieņemti ierobežojumi, vispirms neapsvarot citus mazāk striktus risinājumus Un ēnu referenti norāda, ka e, šobrīd e, komisijas piedāvātais e, priekšlikums, proti 75% no tātad tabaks paciņas priekšpuses un aizmugures aiz, noklāt ar brīdinājumiem, ka tas nav zinātniski pamatots. Ar to viņi, viņi grib teikt, principā, ka šeit Eiropas Savienība vienkārši visiem demonstrē savu liekulību. Šī neatbilstība starp ES pozīciju vienā jautājumā un citā jautājumā nozīmē to, ka mūsu kāršu spēks eh, turpmākajās pētējās sarunās stipri krītas. Un komisijai tāpēc nāktos apsvērt eh, to, kā tas var atspēlēties uz citām mūsu nozarēm. Piemēram, eh, skotu viskiju nozara, kā no tā cietīs ja mēs šeit rīko, cigarešu gadījumā rīkosimies liekulīgi, tad tas atspēlēsies mūsu viskiju ražotājiem. Un eh, tādā eh, Maklārkainas jaunkundze, es negribu, lai jūs sākat baumot, eh, norāda, ka šeit mums nāktos būt tālredzīgiem, jo tas var ietekmēt mūsu, piemēram, šobrīd tādā iedīgļu stadijā esošās sarunas par, ar ASV. Un viņa norāda, ka šai pozīcijai piekrīt uh, daudz ES uh, rūpniecības pārstāvi. Un tāpat arī par uh, e-cigaretēm un ierobežoto nikotīnu daudzumu šajās cigaretēs. Viņa norāda, ka ir saņēmusi neskaitāmas vēstules no vēlētājiem, par, kas iestājas par e-cigaretēm, kas Eh, cita starpā ne tikai satur mazāk nikotīna daudzumu, bet nesatur daudzus un dažādus toksīnus, kas ir klātesoši eh, parastajās cigaretēs. Un ja mēs šeit eh, pāršausim pār strīpu, tad mēs varam nonākt nelagā situācijā, piemēram, attiecībās ar Ķīnu, kas ir eh, ievērojams eh, šādu produktu eksportētājs. Un Maklakens kundze līdz ar to uzskata, ka Starptautiskās tirzniecības komiteja nāktos ļoti nopietni padomāt par to, kādas varētu būt šāda priekšlikuma eh, sekas un kā tas varētu ietekmēt mūsu pozīcijas stiprumu turpmākajās starptautiskā līmeņa sarunās par tirzniecības attiecībām un mūsu PTO partneriem. Lūk, tāda ir Maklākens jaunkundas pozīcija. Paldies. Pauls Mērfijs, koja grupas vārdā. Paldies. Jā, manuprāt, šis uh, ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo īpaši atceroties daudzos cilvēkus, kas mirst no uh, cigarešu izraisītām slimībām. Taču vienlaicīgi tas ir arī pretrunīgs ziņojums, jo gal galā tas skar ļoti lielas nozaras intereses. Kā jau tika pieminēts, tabakas industrija uh, nāk klajā ar ārkārtīgi lielām spējām lob lobēt. Ir, ir, ir jāatcerās, ka šajā nozarē pēļņa sasniedz miljardiem eiro. Protams, ja ir runa par sabiedrības eh, interešu, uh, um, nolikšana pirmajā vietā, tad noteikti šī industrija darīs visu iespējamo un ieguldīs daudz līdzekļu, lai tā nenotiktu. Tieši tāpēc mums arī ir jāatcerās par šiem argumentiem, par PTO, par TRIPS, par uh, GATT nolīgumu. Tas ir mm, tā, tāds kā veids, lai mēģinātu atrunāt deputātus balsot par dažādiem ierobežojumiem, kas ļaut aizsargāt sabiedrības veselību. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks fakts, ko vajadzētu paturēt prātā. Uh, Mums ir jādomā, kāds tad ir galvenais mērķis, kāpēc mēs kaut ko tādu vispār darām. Un es uzskatu, ka galvenais mērķis ir panākt, lai cilvēki neuzsāktu smēķēt. Atcerēsimies, ka 70% no tiem, kas sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma, tātad 92% no šiem cilvēkiem turpina smēķēt. Līdz ar to ir vajadzīgi dažādi pasākumi, tādi kā brīdinājumi, attēli, uh, ir jāvēršas arī pret eh, mm, cigaretēm ar kādu konkrētu garšu, pret eh, tievajām cigaretēm. Vajadzētu mēģināt panākt, lai šādi ražojumi netiktu izplatīti ar eh, apgalvojumiem, ka tie ir it kā mazāk slikti. Tieši tāpēc es atbalstu komisijas priekšlikumu. Uzskatu, ka tas varētu tikt virzīts uz priekšu. Uzskatu, ka tas varētu būt arī uh, daudz uh, konkrētāks. Um, vairākas NVO, piemēram, man ir minējušas, ka mm, nevis 75% no iepakojuma ir jāpārklāj ar brīdinājumiem un attēliem, bet gan tie varētu būt pat 80%. Tāpat arī atbalsta tās valstis, kas vēlas pārdot cigaretes vispār bez um, jebkādiem attēliem uh, uz iepakojuma. Uh, it kā tiek runāts par to, ka šāds iepakojums um, veicinātu uh, Uh, krāpšanu, dažādas viltošanas gadījumus. Es neuzskatu, ka tā tam vajadzētu būt, gan jau ir vairāki argumenti, kas ļauj pret to vērsties. Noteikti komisija ir tos izskatījusi, un tieši tāpēc es labprāt uzklausītu komisijas viedokli šajā jautājumā. Uh, mūsu komitejai, starptautiskās tirsniecības komitejai, jo īpaši svarīgi ir domāt par ļoti dažādiem aspektiem. Atcerēsimies, ka šīs nav tādas abstraktas juridiskas debatas. Protams, tiek minēti vairāk juridiski argumenti, bet ir skaidrs, ka šeit ir pārstāvētas dažādas intereses. Kā jau es minēju, tās ir šo lielo tabakas eh, ražotāju intereses, un es nedomāju, ka mums vajadzētu baidīties no šiem argumentiem. Protams, mums ir tiesības uh, pieņemt tiesību aktus, kas aizsargā sabiedrības veselību. Tādas valstis kā Dominikas Republika un Malāvija ir pieminētas kā tās, kas eh, darbojas PTO, bet gribētu atgādināt, ka šīs valstis Eh, ir tādas valstis, kuru ekonomikā dominē tieši lielās tabakas ražotājs eh, kompānijas. Atcerēsimies, ka, piemēram, Malāvī eh, tiek pat izmantots bērnu darbs. Bērni strādā tabakas ražošanā. 90% no tabakas, kas nāk no Malāvī, uh, tiek pārpirkts Philips Morris un arī citās amerikāņu kompānijās. Tas nozīmē, ka šīs intereses pastāv pilnīgi visur, un tieši tāpēc es labprāt gribētu pieņemt striktu nostāju un gribētu iestāties tieši par sabiedrības veselību. Paldies! Very much. Paldies! Bērns Lange vēlējās izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Paul Mērfīkungs Šķiet, ka tu, jūs vienmēr pārstāvat tādu kā uh, darba šķiras pārstāvi, jūs vienmēr iestāties par uh, strādniekiem. Šeit tiek runāts par uh, komisijas priekšlikuma atbalstīšanu pilnīgi bez jebkādiem iebildumiem. Es to tā īsti nesaprotu, jo ar komisijas priekšlikumu tiek uh, ieviesti uh, ļoti strikti ierobežojumi, bet tabaks patēriņš uh, tāpat tiek atļauts. Un ir jautājums par to, vai tas. Uh, nāks par labu ražotājiem Eiropā, kas varētu šādā veidā radīt eh, darba vietas, vai arī tas eh, nāks par labu mm, tabakas ražotājiem, kas atrodas ārpus Eiropas. Un ja es tagad paskatos uz mm, labumu, kas nāks ražotājiem um, Āzijā vai, piemēram, Krievijā, tad, atklāt sakot, šeit ir runa tieši par atšķirīgu iepakojumu. Standārta iepakojuma ir ļoti vienkārši saražot, to var ražot pilnīgi jebkur. Bet, ja runa par iepakojumu ar īpašu atvēršanas veidu vai ar kaut kādu nopaļotu stūrītī panciņai, tad šādu iepakojumu ir saražot ļoti grūti. Tam ir vajadzīgas īpašas iekārtas un e, tā šādas iekārtas, atklāt sakot, ir Eiropas spēcīgā puse. Es neuzskatu, ka vajadzētu vispārīgi visu aizliegt, bet ja tas netiek darīts, tad es atklāti sakot īsti nezinu, vai uh, mums vajadzētu dot konkurences priekšrocības ražotājiem ārpus Eiropas un tādējādi uh, ierobežot Eiropas ražotāju intereses. Mums ir jādomā par darba vietām, ko mēs varētu saglabāt Eiropā. Vajadzētu nodrošināt, lai šīs darba vietas arī paliek Eiropā. Uh, Šeit ir jautājums tikai un vienīgi par to, kādā veidā izskatās iepakojums un kā īpaši to var pielāgot. Tieši tāpēc es uzskatu, mums vajadzētu paturēt šīs pāris tūkstošu darba vietas Eiropā. Atcerēsimies, ka iepakojuma mm, forma nu, varbūt tam ir kaut kāds sakars ar apdraudējumu veselībai, bet, nu, tas ir tā visnotaļ ierobežoti. Tagad eh, par PTO un dažādiem divpusējiem nolīgumiem. Šos nolīgumus es eh, nevērtēju pārāk augsti. Neuzskatu, ka eh, šeit vajadzētu tos izmantot kā argumentu, lai vērstos pret ieteikto tiesību aktu. Tagad īsa Eh, lieta par cigāriem, ko mēs it kā nevēlamies aizliegt, bet tajā pašā laikā vēlamies tos mazliet ierobežot. Mēs vēlamies arī šeit eh, runāt par to, kas ir jāmin eh, uz etiķetes un tā tālāk. Ir ļoti daudz tādu nelielu cigāru ražotāju, kas um, nevarēs uzlikt šādus uzrakstus uz savām mazajām um, koka kastītēm. Uh, Iepriekšējā tiesību aktā tika runāts par tādu marķējumu, ko nevar tik viegli noņemt no kastītes. Uzskatu, ka šis aspekts būtu jāpatur arī pašreizējā tiesību aktā. Pēdējais, par ko es vēlējos runāt, ir šie deleģētie tiesību akti. Um, es uzskatu, ka tie visi ir jāsvītro, jo galu galā likuma došanas pilnvars piemīt mums, nevis komisijai. Lielas paldies! Tagad vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Man stāstīja, ka pie mums ir ieradies direktors Andrejs Rīss no Sanko ģenerāldirektorāta. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija gribs, eh, grib pateikties referentām par ziņojumu, un kā jūs zinat, ka komisija šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Mēs uzskatām, ka šī pārskatītā direktīva ļaus uh, atturēt jaunos cilvēkus no tabakas izstrādājumu lietošanas uzsākšanas. Kopumā komisija ir priecīga, ka referents atbalsta komisijas vispārīgo pieeju attiecībā uz obligātām prasībām, kas ir saistīts tieši ar vizuālo informāciju, tāpat arī izsakojamību un uh, um, zelējumās tabaks izmantošanu, kā arī nikotīnu saturošo produktu iz, lietošanas ierobežošanu. Referents ir ierosinājis trīs grozījumus uh, trīs jomās, un es gribētu uh, tagad tieši par tiem uh, pārunāt. Tātad par iespēju dalību valstīm noteikt striktākus nosacījumus attiecībā uz standartizēto iepakojumu. Es gribētu ie, e, norādīt, ka šis priekšlikums pilnībā atbilst starptautiskajām saistībām, ieskaitot arī PTO normām, jo uh, Mēs noteikti turpināsim arī ņemt vērā šīs prasības tālākā likumdošanas procesā. Komisija šo priekšlikumu ir izvērtējusi arī atbilstoši TBT paziņojumiem, un uh, mēs līdz šim neesam. Mēs esam saņēmuši tikai dažus jautājumus no Malavī, Malaizijas un Taivānas. Šis priekšlikums konkretizē um, cigarešu paciņu e, vizuālo izskatu, un tādēļ dalībvalstis var lēmt regulēt tos aspektus, e, ko neregulē direktīva e, savā likumdošanā, it īpaši attiecībā uz šo obligāto marķēšanu. Tomēr šīm dalībvalstu normām ir jābūt pamatotām un uh, saskaņotām ar starptautisko nolīgumu, un par šādiem pasākumiem dalībvalstīm ir jāpaziņo komisija, kas izvērtē šo prasību atbilstību iekšējā tirgus normā. Uh, Ja kādi pasākumi tiek veikti TBT nolīguma kontekstā, tad par to ir jāinformē PTO atbilstoši Eiropas Savienības saistībām, ko nosaka TBT nolīgums. Līdz šim neviena dalība valsts nav veikusi papildus pasākums attiecībā uz standartizēto iepakojumu, Tomēr vajadzētu atcerēties, eh, ka tas ir ieteikts eh, PTO vadlīnijās, kas skar eh, tabakas konvenciju, karai pievienojusies arī Eiropas Savienība. Otra lieta ir saistīta ar dalību valstu iespēju noteikt striktākas normas attiecībā uz standartizēto iepakojumu un kā tas varētu novest pie uh, viltotiem produktiem. Šis pieņēmums, uh, ka šādas prasības varētu novest pie vairāk viltotu produktu ieplūst, iekļaušanas tirgu ir nepamatots. Jo tie, kas jau ir nostājušies uz noziedzīgā ceļa, eh, ir iemācījušies atdarināt pat vissarežģītāko siepakojumus eh, tādēļ reproducēt standartizēto iepakojumu būs vismaz tikpat grūti kā patreizējo iepakojumu, kas tiek izmantots. Tā kā tas noteikti neveicinās uh, nelegālo tirdzniecību. Tieši tādēļ mēs ierosinām iekļaut divus svarīgus pasākums šajā jomā. Tas ir obligātā izsakojamības sistēma un papildus drošības nu, iezīmes. Katrā ziņā mūsu mērķis ir samazināt uh, nelikumīgo tirdzniecību, iegrožot to. Tagad gribētu parunāt par referentu grozījumiem 12. pāntā, kas ir saistīts ar intelekto īpašumu tiesībām. Es gribētu norādīt, ka šis priekšlikums nebūtu uh, nenozīmē uh, uh, pilnīgi visu simbolu likvidēšanu, bet tikai uh, maldinošas norādes, piemēram, ka kāds tabaks produkts varētu būt mazāk kaitīgs. Jāsaka, ka patreizējie ierobežojumi, kas ir noteikti direktīvā, ir tikuši atzīti par pamatotiem un pieļaujumiem arī Eiropas kopienu tiesā. Uh, un šīs tirzniecības un preču zīmes var izmantot tik tālu, cik tālu tās nav maldinošas. Ja tas tā būs, tad attiecīgi patērētāji varēs izšķirt starp dažādiem preču ražotājiem, un mēs uzskatām, eh, ka uh, Eh, tas eh, darbojas jebkurā gadījumā vispārējās interesēs, informējot sabiedrību, tajā pat laikā atturot uh, cilvēkus no tabakas uh, produktu lietošanas. Jāsaka, ne viss nav tik dramatiski, jo no vienas puses mēs par diviem procentiem gribam samazināt tabaks patēriņu piecu gadu laikā. Tas nozīmē, ka būtu 2,4 miljoni mazāk smēķētāji un cik daudz izglābtu dzīvību. Un gribētu pakomentēt arī vēl dažus specifiskus jautājumus, kas šeit izskanēja debatēs. Tātad par mentolu cigaretēm. Šo cigarešu tirgus daļa ir palielinājusies daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs, piemēram, Vācijā pēdējos desmit gados tā ir pieaugusi no 1,3% līdz 3% no kopējā šī produkta tirgus. Tāpat mēs novērojam tālākas inovācijas, piemēram, kapsulas ar mentolu garšu ko var izmantot kā šķidrumu aromatizēšanai, un šie produkti tiek veidoti kā pievilcīgi jauniem cilvēkiem. Eh, pret visiem produktiem ar īpašiem aromātiem ir jānodrošina vienlīdzīgas prasības. Piemēram, Indonēzija ļoti veiksmīgi apstrīdēja Eiro, eh, ASV noteiktu izņēmumu attiecībā uz mentola cigaretēm, un pierādījumi liecina, ka mentola cigaretes veicina eksperimentēšanu ar cigaretēm un piesaist tieši vai, arvien vairāk jaunus smēķētājus. Vēl izskanēja jautājums par zinātniskiem pierādījumiem. Mēs centāmies eh, atrast pēc iespējas vairāk zinātniski pamatotus secinājumus, un ietekmes izvērtējuma dokuments ir tiešām apjomīgs. Bet uh, Pēdējos 35-40 gadus pierādījumi par to, kā tabaka kaitē veselībai tikai ar vien pieaug, un es domāju, ka neviens vairs neuzdod jautājumu, vai tabaka ir kaitīga vai nav veselībai. Un noslēgumā gribētu pieminēt eh, tievās cigaretes. Atkal tas ir viens veids, kā piesaistīt eh, tieši jauniešus smēķēšanai. Tas ir orientēts uz jauniešiem un tīpaši jaunietēm un sieviet, jaunām sievietēm. Un mēs e, redzām, ka ļoti plaši tiek izvērsts arī reklāmas kampaņas tieši par šiem produktiem. Un eh, šī reklāma ir tieši mērķētā reklāma. Paldies! Paldies! Un tagad eh, es gribētu ļaut uzdot, eh, es gribētu, lai jūs ļaut man uzdot vienu papildus jautājumu no manas puses, jo jūs neatbildējāt uz to. Vai komisija saskaņoja ar PTO vai šis uh, priekšlikums šīs normas eh, atbilst PTOs noteiktajām saistībām, vai komisija ir izvērtējusi to? Es nedzirdēju konkrētu atbildi. So was... Eh, protams, eh, protams, tas tika pētīts, to pētīja mūsu juridiskais dienests, mm, pievēršoties šim jautājumam, un mēs esam informējuši PTO Un līdz šim brīdim esam kopā saņēmuši trīs jautājumus no viņiem. Un eh, šobrīd eh, tātad eh, tiek pielikti pēdējie punktu zīši šajā PTO viedoklī. Nu ko, ja turpmāko komentāru nav, tad uh, vārds referentam. Metin, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos teikt paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā sarunā katrs izvirsot savus argumentus un jāatzīst, ka es pats nesmu smēķētājs, bet neskatoties arī uz šo eh, faktu, es eh, ļoti visnotaļ eh, izprotu to, cik svarīgi ir šī cīņa par sabiedrības veselību, uh, Eh, un cik svarīgi ir nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus eh, industrijai, Eiropas ražotājiem un ievērot eh, mūsu starptautiskās saistības pret PTO un citām valstīm, jo īpaši um, krīzes apstākļos. Īpaši paldies Morēras kundzei par konkrētiem ierosinājumiem. Esmu gatavs tos pārunāt ar viņu. Ehm, dažos gadījumos jau tagad varu teikt, ka piekrītu, it īpaši jautājumā par deleģētajiem aktiem. Uh, tām, tās prerogatīvas, ko komisija sev piedāvā piešķirt caur šo direktīvu. Pilnīgi noteikti nav pamatotas, kaut arī regulējums šajā jomā ir nepieciešams, taču parastajā likumdošanas kārtībā un visādi citādi. Paldies, protams, kolēģiem par argumentiem, paldies par viedokli, paldies uh, sociālistu grupai, ka norādījāt par to, cik svarīgi ir šeit ņemt vērā eh, pārobežu tirzniecību, kas ir ļoti vāji noregulēta vismaz tabakas produktu gadījumā, un šeit piedāvātājs risinājums. Uh, nešķiet eh, īsti tāds pamatots un izsvērts. Tāpat arī uzskatu, ka gadījumā, ja šeit piedāvātie um, pasākumi ir ar mērķi mazināt darba vietu skaitu Eiropas Savienībā, nu tad eh, Tādā veidā mēs vienkārši aizdzīsim uh, industriju no Eiropas uz trešajām valstīm, atstājot mūsu pilsoņus bez darba. Baidos, ka uh, tam drīzāk uh, kopsumā būs negatīva ietekme, nevis pozitīvs sausais atlikums. Un ar prieku pieņemšu ēnu referentu priekšlikumus bet nešaubos, ka pilnīgi visi esat pārliecinājušies par to, cik svarīgs ir šis jautājums. Un vēl neesam, tā teikt, saskatījuši gaismu tuneļa galā, vēl gaidām atbildi no komisijas par to, vai šis priekšlikums ir vai nav pretrunā ar uh, kādiem PTO noteikumiem. Es uzskatu, ka šeit ir jābūt īpaši piesardzīgiem un uh, trīsreiz jāpārbauda, vai mm, mērķi, kurus izvirzām, ir leģitīmi, pamatoti un uh, neradīs nesamērīgas uh, izmaksas un negatīvu ietekmi. Paldies! Paldies! Un līdz ar to mēs varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Es vēlētos norādīt, ka laika grafiks ir diezgan saspringts, un e, termiņš grozījuma iesniegšanai līdz ar to ir e, šonadēļ šo trešdienu pulkstens 12. dienā. Jūnijā mums būs jābalso par šo jautājumu komitejā. Nākamais. Un tagad e, komisija sniegt prezentāciju par to, ka sekmēs mazo vidēju uzņēmumu tātad atbalsta programma iziešanai starptautiskā arēnā. Tātad uh, komisija pieņēma šo priekšlikumu pagājušajā gadā un uh, arī pagājušā gada nogalē arī mūsu komitejas uh, pieņēma atzinumu. Vinklēra kungs bija referents un īpašu uzmanību pievērsa tieši finansējuma jautājumam Jānis Savadīls uh, savu atzinumu sagatavoja. Un man ir īpašs prieks sveikt mūsu vidū komisijas ģenerāldirektoru, kas uh, piedalījās šo programmu izstrādē. Digitrade uh, pārstāve Iniraco, tiesniecības stratēģijas un tirgu pieejamības jautājumus viņi pārvalda, un Digi Enterprise pārstāve Didie Habarts, uh, Eh, uzņēmumu konkurētspējas, rūpniecības un izaugsmas eh, politikas jautājumi ir viņa pārziņā, un Johana Dreika, viņa ir es eh, mazo vidēju uzņēmumu vēstnieka vietniece Enterprise ģenerāldirektorātā. Un mēs labprāt uzzinātu par to, kāds progress panākts Eh, šī komisijas ziņojuma starptautisko aspektu īstenošanā. Un eh, kā jūs esat reaģējuši arī uz manis minētajiem diviem parlamentu sagatavotiem atzinumiem? Mm, bez liekas kavēšanās došu vārdu mūsu viesiem. Lūdzu. Lielas paldies, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods un prieks sniegt jums eh, zinām ieskatu, cik man laiks atļaus. Es zinu, ka laika nav. Eh, tātad eh, sniegsim kopīgu prezentāciju kopā ar ģenerāldirektorātu Enterprise, tāpēc es pievērsīšos tiem punktiem, kas lielākoties ir saistī, saistīti ar tirzniecības politikas sādaļu šajā MVU mm, internacionalizācijas plānā. Nu, lūk, un pirmkārtām vēlos norādīt, ka tas, kas e, tātad fonā ir šis te princips, ka Eiropas Savienība joprojām ir lielākais, e, ir lielākais ar, e, tieši ārvalstu investīciju, kā subjekts tā, tā arī lauks pasaulē. Uh, un tāpēc atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus ir īpaši svarīgi atbilstoši mazā uzņēmuma aktam un arī komisijas programmai Small Business Big World, ko mēs esam sagatavojuši sadarbībā ar DJ Enterprise. Tāpat arī īstenojam Eiropas parlamenta rez rezolūcijas uzstādījumus par MEU konkurētspēju un um, biznesa iespējām. Pirmām kārtām vēlētos pasvītrot kādi ir trīs eh, galvenie pīlāri, eh, kas tad eh, mazajiem uzņēmumiem visvairāk nepieciešams. Pirmkārt, viņiem nepieciešamas brīvas piekļuves iespējas tirgiem, godīgi, godīgi taisnīga spēle pasaules tirgu, un viņiem trešām kārtām ir nepieciešama arī atsevišķi īpaši mm, pakalpojumi, īpašas iespējas, lai viņi vispār varētu ielāsties tirgos. Pirmkārt, par tirgu atvērtību, pieejamību nu, tas eh, pilnīgi noteikti eh, ir risināms ar brīvās tirzniecības nolīgumiem, un man esot šajā komitejā nav nemaz jāteic, ka Eiropas Savienība ir eh, uzņa, uzsākusi bezprecedenta programmu brīvās tirzniecības nolīgumu noslēgšanai daudziem pasaules reģioniem, un mazie vidēji no tā gūs ievērojama labuma, nesamērīgi liela labuma, jo veido 90% no kopējā uzņēmuma skaita Eiropas Savienībā. Un ja visi šie brīvās tirdzniecības nolīgumi tiks eh, arī parakstīti, tad tie regulēs 3 ceturdaļas no visas ES ārējās tirdzniecības, un ES IKP, eh, kā paredzēts, pieaugs par apmēram 2% eh, un radīs apmēram 2 miljonus darba vietu. Uh, Bet, nu, arī tas ir nepietiekami, jo par šiem nolīgumiem pagaidām sarunas vēl tikai risinās. Un uh, pēc tam būs jāraugās, lai tie tiktu godprātīgi īstenoti un ievēroti. Tā kā šo nolīgumu tāda uh, īstenošana, uzturēšana labā līmenī ir otrais uzdevums, un uh, barjeru novākšana biznesam uh, ir ar milzīgu biznesa potenciālu. Viens konkrēts piemērs. Mēs uh, nesen esam veikuši izvērtējumu par to, cik tad, kāds ir šis papildu tirzniecības potenciāls, ko esam materializējuši, eh, novēr, no, nojaucot eh, konkrētas eh, barjeras tirzniecībai. Es runāju par šo Key Barriers Exercise, kas jau tātad vairākus pāris gadus ir mūsu stratēģijas daļa, un tātad mēs esam aprēķinājuši, ka nojaucot eh, konkrētas barjeras aizvadīto divu gadu laikā, esam materializējuši uh, tirzniecību vairāk kā divu miljārdu vērtībā, kas ir, uh, kas atbilst, teiksim, vienam tādam brīvās tirzniecības nolīgumam ar Centrāla Amerikas valstīm, ar uh, Kolumbiju. Un uh, ja runājam par konkrētiem pakalpojumiem, konkrētām papildu iespējām, specifiskām papildu iespējām un pēc tam par mūsu ziņojuma Small Business Big World īstenošanas gaitu. Pirmkārt, vēlētos pasīt, norādīt uz uh, Market Access Database un Export Help Desk. Šeit tātad ir um, rekomendācijas. Ir arī MVU internacionalizācijas tīmekļa portāls darbojas. Eh, kur eksportētāji, īpaši mazie eksportētāji, var atrast daudz kā vērtīga. Un eh, esam bijuši liecinieki tam, ka tirgu pieejamības datubāze kļūst arvien populārāka, vairāk kā 2000 ikdienas eh, apmeklējumu ir šai vietnē, tas ir 20% pieaugums salīdzinot ar gadu iepriekš. Un kas ir šie jaunie elementi šai datubāzē? Nu, piemēram, konkrēta informācija par uh, priekšrocībām, ko piedāvā brīvās tirniecības nolīgums ar konkrētu valsti. Un tad ir arī konkrēts apraksts eh, par ES Korejas eh, nolīgumu un tāds zināms pārskats par šogad eh, pieņemt paredzētajiem nolīgumiem. No nu, tie, tie īstenošanas punkti mūsu ziņojumā. Proti informētības apzināšanās, vairošana, uh, tā lai mazie uzņēmumi zinātu, ka vispār šādas iespējas eksistē, un tad skatītos, kas tur ir, kas tur, kas tur konkrēti notiek. Kolumbija, Peru, Centrāla Amerika, ar šo reģionu mums ir šis nolīgums, bet vajag, lai, lai tas būtu zināms, atpazīstams. Protams, ir ļoti svarīgi, lai būtu informācija kā par eksporta iespējām, tā arī par importa iespējām kāds ir importa režīms, kas būs jāievēro uzņēmumiem, kas vēlēsies darboties konkrētā, konkrētā tātad, sadarbībā. Un arī šis eksporta atbalsta dienests darbojas. Tāpat arī vēlos vērst jūsu uzmanību, ka ir vēl viens rīks, vēl viena iespēja kas ļauj it īpaši mazajiem, eh, kas trade eh, defense uh, eh, helpdesk, tā tad tāds kā mm, atbalsta dienests uh, tirzniecības uh, strīdos. Lielie uzņēmumi paši tiek galā, viņi ir spēcīgi, bet uh, mazajiem uh, lieti nodara šāda te tīmekļa vietne, kur viņi var atrast sev aizstāvi, kur viņi var atrast atbildes uz jautājumiem. Um, par to, vai, piemēram, eh, viņiem var tikt izvirzīta kāda eh, apsūdzība par eh, dempingu un kā izvairīties no šādām situācijām. Tirzniecības ilgspējas novērtējums arī par visiem turpmāk pieņemamajiem nolīgumiem tiks sagatavot šādi ietekmes izvērtējumi. Ir šādi izvērtējumi par vairāk kā 30 valstīm, kas ir laba tāda platforma. Uh, dalībvalstīm un Eiropas Savienības uzņēmumiem, eh, ļaujot viņiem efektīvāk plānot savu biznesu stratēģiju. Ja runājam par geografiskām prioritātēm, tās tagad ir saskaņotas ar eh, mūsu plāniem brīvos tirzniecības nolīgumu frontē, bet tāpat laikā tās arī precīzi tiek mērķētas uz tiem tirgiem, kur ir vislielākais izaugsmas potenciāls, proti tirgiem Āzijā un eh, Dienvidamerikā. Amerikā Un um, šeit ir šis sastarpēji papildinošais raksturs, lai tas būtu, lai struktūras uz vietas atbalstītu virzību tieši uz, uz, uz šiem tirgiem, uz sadarbību ar šiem tirgiem. Un um, noslēgumā vēlētos vēl trīs uh, atziņas paust. Pirmkārt, tātad mazajiem uh, uzņēmējiem pašiem ir jāizlem par to, vai eksportēt atbilstoši savam biznesa modelim, riska spējām, iespējām. Eh, nu, tad, eh, protams, ir svarīgi tātad, dažādas tirdzniecības atbalsta pasākumus īstenot, bet tā jau ir dalība valstu kompetence. Visbeidzot, eh, eksports, konkurētspējīga produkta eksports ir konkurētspējīgas ekonomikas rezultāts un produkts, un visam ir jāsāks ar adekvātu sekmējošu regulējumu uz vietas pašu mājās. Uh, Tā kā, lūk, tik daudz no manas puses eh, dod vārdu kolēģiem. Paldies, vārds DJ Enterprise pārstāvim. Paldies, kas pārīgums. Cienījamie Inta komitejas uh, locekļi, referenti, es zinu, ka jūs ārkārtīgi interesē šis te MVU internacionalizācijas uh, projekts un īsumā pastāstīšu par to, kā mēs īstenojam šos eh, politiskos apsvērumus praksē. Eh, mana kolēģi, eh, kas atbild par MVU politiku komisijā, tātad mm, ir man līdzās un sniegs jums atbildes uz jūsu jautājumiem, ja tādi rastos. Šajā īstenojot šo te ziņojumu, tā uzdevumus, mēs pievēršamies diviem aspektiem. Pirmkārtām, uh, cenšamies uzlabot un sekmēt esošās programmas atbalsta struktūras, piemēram, eh, IPR, helpdesk, intelektuāla īpašuma tiesību atbalsta dienestu dialogs par regulējumu, tātad dialogu ar trešajām valstīm, atbalsta klasteriem, par to visu pēc brīža. Un tad mēs arī mēģinām taisīt tādu kā inventarizāciju esošajā esošajam atbalsta arsenālam Eiropā kopumā, dalībvalstīs, reģionos, eh, pašvaldību līmenī, tirzniecības kamera līmenī. Un lai konkrēti saprastu, vai ir kādi jautājumi, kas prasa risinājumu, kur ir trūkumi, kur, eh, kur ir iespējams kāda Eiropas līmeņa pievienotā vērtība radīt. Lūk, to mēs mēģinām noskaidrot. Viens tāds fundamentāls eh, princips šeit atbalstot mazajiem uzņēmumiem izēst starptautiskā arēnā, ir gādāt par to, lai mūsu biznesa partneriem arī būtu mazajiem draudzīga biznesa vide. Ne tikai mūsu, par labu mūsējiem, bet arī citu valstu mazajiem uzņēmumiem. Un tāpēc mums ir dialoga ar trešajām valstīm, piemērs ar ASV. Esam uzsākuši dialogu par sadarbību tieši MEU Uh, rīcību politikas jomā. Un šis dialogs jau ir nesis konkrēts rezultātus, ir uh, izveidojusies sadarbība, ir jūtama vēlme sadarboties uh, starp ES biznesa atbalsta tīklu un ASV Startautiskās tirdzniecības administrāciju. Ir jau ieplānotas divas sanāksmes. Viena nu, jau notika Hanoveras rūpniecības gada tirgu pagājušajā gadā, un otra notiks šī gada rudenī Un uh, tā būs unikāla iespēja mums paskatīties vienam uz otru, ko uh, katrs dara, lai atbalstītu mazos uzņēmumus. Ja pastāmies uz austrumiem, tad tur ir tas pats - austrumu partnerība. Uh, šeit cenšamies ar austrumu partnerības valstīm runāt par to, kas tad īsti ir mazajiem labvēlīgs regulējums. Nu, lūk, tas ir pirmais, ko mēs grasāmies darīt un ko mēs jau darām. Otrs to esat eh, jūs daudz minējuši savos eh, atzinumos. Finansējuma pieejamība. Mēs visi labi zinām. Pat ja uzņēmumi zina, kur viņi gribētu doties, kur viņi gribētu strādāt, eh, viņi grib zināt, vai viņiem būs atbalsts, vai būs finanšu aizmugure. Mēs tāpat arī zinām, ka komisija ar parlamentu atbalstu ir apstiprinājis vairākus eh, finanšu atbalsta instrumentus, kas ir adresēti tieši uzņēmumiem, atvieglojot piekļūšanu mm, finansēm. Riska kapitāla fondi, eh, garantijas kredītiem. Eh, tas nav nebūtiski. Tas ir nozīmīgi. Eiropas garantija ir ietekmīgs spēks, kura atdeve ir reiz 30, viens, viena, viena eira, ko garantē Eiropas Savienība, ļauj aizņemt 30 eiro kredītiestādē. Šādi atbalsta pasākumi nav diskriminējoši, tie ir pieejami tiem, kas eh, vēlas darboties kā Eiropas Savienībā, tā arī eh, izējot starptautiskajā arēnā. Un varu jums apliecināt, ka atbilstoši šī brīža budžeta iespējām, konkrētspēju un maziem uzņēmiem. Šeit tātad mēs rēķināmies ar jūsu atbalstu, parlamenta atbalstu. Ir 1,4 miljardi uh, summa, kas ir pieejama šādiem atbalsta instrumentiem. Tātad ir ierēķināts jau šis tā, uh, potenciāls iekšā šajā summā. Trešām kārtām tas izriet no šiem dialogiem par regulējumu. E, vicepriekšsēdētājs Kajānī bieži dodas vizītēs uz trešajām valstīm, un e, viņš uzskata, ka dodoties uz kādu trešo valsti, viņš e, nekādā ziņā nedrīkst liekt viņam pievienoties Eiropas uzņēmumu pārstāvjiem, kas vēlas iziet startautiskā tirgu. Un tieši tāpēc komisija šobrīd taisa šos te, šīs te missions for growth un kopš 11. gada ir bijuši 11 šādi braucieni uz uh, uh Dienvidameriku, Āfriku, ASV. Pēc divām nedēļām dosimies uz Krieviju, jūlijā uz Ķīnu, pēc tam uz Dienvidaustrumāziju. 300 uzņēmumi kopsumā ir braukuši līdz komisāram. Un kāds ir mērķis? Pirmkārt, dot signālu, ka Eiropa ir klāt, ka, viņa, ka Eiropa ir spēlētājs uh, šo valstu tirgos. Otrām kārtām, ka arī mazie uh, Uh, grib un spēj uh, piedalīties un, uh, tā teikt, spēlēt savā svara kategorijā attiecībās ar attiecīgiem trešajām valstīm. Un tagad par konkrētākiem elementiem. Mēs, protams, darām arī konkrētas lietas. Šeit jāpiemina intelektuāla īpašuma tiesību atbalsta dienests Tas ir atbalsts mazajiem, kas vēlas cīnīties ar uh, IP tiesību pārkāpumu trešajās valstīs. Un šādi līdzīgi atbalsta dienesti ir uh, arī citās valstīs, citos reģionos. Tātad mums ir viens, Ķīnā ir viens, trešais uh, nu pat ir sācis darbu Dienvidaustrumāzijā, un ceturtais drīz tiks atvērts Dienvid um, Amerikā. Uh, Un tā doma ir tāda, ka šādi, šādi dienesti eh, brīdina mazos uzņēmumus eh, un eh, ziņo viņiem, lūk, pastāv risks, bet jums ir tādas un tādas iespējas. Visbeidzot, ko mēs cenšamies uzlabot? Tīklu veida struktūras, klasterus, šādu te apvienošanos, grupēšanos lai eh, šis te sastarpēji papildinošais efekts eh, tiktu maksimāli materializēts. Mēs zinām, ka klasteri ir realitāte, ka tas ir neizbēgams process, eh, cilvēki tiekas, veido tīklus, un mēs vienkārši dodam viņiem papildu iespējas doties uz trešajām valstīm. Nu, lūk, un ja šie braucieni vēl noved pie tā, ka tur tiek nodibinātas kaut kādas ilglaicīgas attiecības, eh, nu, jo labāk. Un, kā jau es teicu, mēs vēlamies tātad izvērst to, ko esam eh, darījuši, bet arī ir vēl, ir vēl tas, ko esam jums solījuši. Proti iet vēl tālāk, eh, atbalstīt vēl aktīvāk šo internacionalizāciju nedublējot tos eh, esošos centienus. Tātad, pirmkārtām, īstenojot mūsu ziņojumu, mēs eh, taisījām eh, inventarizāciju, proti, kas, kādas struktūras eksistē, kas jau notiek. Tas nav viegli, nav viegli to visu salikt uz tādas mentālas kartas, bet tās labās ziņas ir tādas, ka daudzi pakalpojumi, daudzas iespējas jau ir izveidotas, tās jau ir reālas, 15 tūkstoši šādas atbalsta iespējas Eiropā ir tā ir, par to liecina informācija, ko esam saņēmuši. Turklāt ir vēl vairāk, ir vēl uh, iespējas, par kurām mēs nezinām. Privāti nodrošinātas, valstiski nodrošinātas, reģionāli, lokāli, nacionāli, visos iespējamos līmeņos un kontekstos. Bet ir uh, arī zināmas problēmas, veidojot šo te uh, atbalsta karti. Pirmkārtām, ne visas šīs iespējas ir pieejamas citu valstu, citu ES valstu uzņēmumiem. Otram kārtām visbiežāk uh, tiek piedāvāts nefinanciāls uh, atbalsts, konsultācijas, uh, tīklu veidošana un tā tālāk. Bet lielākais pieprasījums ir pēc finanšu pakalpojumiem, kredīt garantijas schēmas, granti, subsīdijas tur pieprasījums ir vislielākais. Trešām kārtām šie, šīs atbalsta iespējas ir tādas ļoti plašas un nav īsti tā piemērotas eh, konkrētam, konkrēta lieluma uzņēmumam vai konkrēta profila, konkrēta darbības profila uzņēmumam. Atbalsts eh, tiek piedāvāts tāds ļoti plašs, ļoti vispārīgs un mēs visnotaļ gribētu zināt, kas tur sanāktu, ja šis atbalsts būtu tāds koncentrētāks. Un visbeidzot, daži tirgi ir ļoti labi noklāti, kur pretī citi nav noklāti. Par Ķīnu ir neskaitāmi atbalsta dienestu un iespēju. Bet Dienvidaustrumāzija, Ziemeļāfrika, Saudija, Arābija, tur situācija ir stipri knapāka. Tātad lielākā uzņēmumu vēlme eh, mazo uzņēmumu sakarā ir, lai viņi zinātu, ka ir iespējas, lai viņi zinātu, ka ir durvis, pie kurām klauvēt. Un līdz ar to nonāk pie otrā punkta - turpmākās darbības stratēģija. Proti, veidot portālu, eh, pa kuru otru galu jau iznāktu zinoši uzņēmumi, kas zinātu, ko viņi grib, ko viņi var un kur, kur to dabūt. Uh, Tā kā mums šajā atbalsta mm, laukumā, audumā ir vienkārši jāizlāp daži robi. Un Eiropas līmeņa pievienotā vērtība šajā kontekstā varētu būt tāda, ka uzņēmumi, neatkarīgi no savas valsts piedarības, gala beigās varētu doties uz jebkuru atbalstu dienestu un saņemt palīdzību. Otram kārtām ir jāpanāk šeit eh, mērogi ietaupījumi tā lai nebūtu entās reizes jādara viens un tas pats. Tā lai viens uzņēmums nesaņemtu informāciju no Rumānijas, Itālijas, Vācijas, Spānijas, uh, un šiem dienestiem būtu jā, jādara viens un tas pats darbs uh, atkal un atkal. Kāpēc šeit eh, neatbalstīt šos atbalstītājus, eh, lai viņi varētu paši sakoordinēties? Un šīs iespējas būtu vienādi pieejamas eh, neatkarīgi no, no vietas Eiropas Savienībā. Visbeidzot, Štasnija kunga ierosinājums ir ļoti svarīgi, lai šie starpnieki, atbalsta aģenti Eiropā būtu spējīgi vēstīt uzņēmumiem par to, kādas ir atbalsta saņemšanas iespējas arī ārpus Eiropas. Mērķi tirgos un uh, norādīt uz uh, jau kaut kādām atbalsta iespējām mūsu pusē. Un uh, to tad arī mēs uh, sastarpējā sadarbībā uh, mēģinām uh, kaut kā apspriest un sarunāt, proti koordināciju. Tā kā, nu, te arī likšu punktu savai uzrunai. Mani kolēģi ar prieku atbildēs uz jūsu jautājumiem. Mūsu pieeja tik tiešām ir pakāpeniska, mēs eh, paskatāmies, eh, kas notiek realitātē, ko mēs spējam, ko mēs varam eh, dot tieši Eiropas pienotās vērtības izpratnē. Lielas paldies, un tagad es gribētu vaicāt, vai kolēģiem ir kas mm, vaicāms. Saradilkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, mums nav pārāk daudz laika, tādēļ centīšos izteikties īsi un kodolīgi. Es gribētu vispirms pateikties komisijai par šo ļoti visaptverošo aktivitāšu aprakstu. Īpaši ņēma vērā to, uh, kad jūs teicāt, ka jūs cenšaties nedublēt to, kas jau darbojas dalību valstu līmenī. Man šķiet tiešām tas ir ļoti svarīgi, lai. Lai ko mēs nedarītu Eiropā, lai tas nebūtu pretrunā vai arī nedublētos ar to, kas jau notiek dalību valstu līmenī. Man tikai ir viens neliels jautājums par vienu no pieminētajiem eh, ziņojumiem, tad, ko pieminēja priekšsēdētājs. Tas ir ziņojums, eh, par kuru es biju arī intra referents par MVU un investīcijām un MVU uh, atvieglot piekļuvu kredītiem. Šajā ziņojumā 14. punktā es citēju, mēs prasījām, lai vidējā termiņā atbalsts sistemātiskam eksporta kredītam izveidojot MVO, MVU eksporta importa uh, fondu tiktu izvērtēts. Tātad es gribēju vaicāt, vai jūs varētu noprecizēt, vai ir veikt kādu konkrētu pasākumu šajā virzienā, lai izveidotu eh, šo īpašo fondu MVU, lai veicinātu viņu piekļuvi investīciju kredītiem, bet katrā ziņā Eiropas parlaments neaicināja radīt uh, kaut kādas jaunas eh, birokrātiskas struktūras vai šķēršļus vai budžeta pozīciju. Nē, mēs aicinājām izmantot jau esošos fondus, lai radītu sinerģiju. Tātad īsts jautājums, vai jūs esat kaut ko domājuši šajā virzienā? Un ja jā, tad ko esat darījuši? Paldies! Paldies Zaharvilkungam! Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu! Paldies, priekšsēdētā godāmie kolēģi. Arī es vēlētos pateikties par ļoti detalizēto stā, izklāstu par ļoti komplicētu tematu, jo īpaši, ja runa par MBU internacionalizāciju, mums ir jāatcerās, ka mēs paši esam šie mazie un vidēji uzņēmumi un saskaņā ar ziņojumiem 92% no uh, nodarbinātājiem strādā tādos uzņēmumos, kur ir tikai viens līdz deviņi darbinieki, tātad tie ir tādi mikro uzņēmumi. Šiem mikro uzņēmumiem ir eh, pieejami dažādi atbalsta pasākumi, kas jau ir ieviesti, kurus noteikti vajadzētu izmantot Šķiet, ka ir vairāk nekā 300 šādu atbalsta programmu tirgū, ja tā varētu teikt. Te ir runa par mikro uzņēmumiem, kuriem atklāt sakot ir grūti sevi identificēt, un tieši tāpēc katra programma ir jāpārbauda, tā ir jāpielāgo, un ir ļoti grūti arī šiem uzņēmumiem atrast vajadzīgo programmu visos šajos uh, Uh, administratīvajos džungļos. Tieši tāpēc uh, pēdējā pusotra gada laikā uh, ļoti maz mikro uzņēmumi saņēmuši kredītus bankās. Vislielākie uh, atteikumu skaiti bankās attiecībā uz kredītiem attiecas tieši uz mikro uzņēmumiem. Un ja uh, mikro uzņēmumi neseņem šos pieprasītos līdzekļus, tad, protams, to konkurētspēja vēl vairāk krītas. Es vēlētos uzsvērt, un cerams, ka es arī uzklausīšu no jums um, vajadzīgās atbildes par to, ka attīstība iekšējā tirgu ir tikpat būtiska MBU kā attīstība starptautiskajos tirgos. Tieši tāpēc atbalsts ir vajadzīgs uzņēmumiem un jo īpaši ir jādomā par uh, dubultās uh, nodokļu aplikšanas likvidēšanu. Noslēgumā es uzskatu, ka vajadzētu atcerēties to, ka tieši mazie un vidējie uzņēmumi ir atbildīgi vai tie, viņus to tos vairāk skār cēnu svārstības. Jo īpaši te varētu pieminēt eh, pārtikas produktu apstrādes nozari. Tieši tāpēc arī komisija vēlas eh, vērsties pret dažādām spekulācijām pārtikas produktu tirgū. Es eh, ceru, ka kopīgi mēs nonāksim pie vajadzīgiem secinājumiem. Lielas paldies arī par jūsu sniegto informāciju. Herzlichen Dank. Paldies! Man arī ir kāds personīgs jautājums. Pirms eh, vairākiem gadiem tika izveidot MVU centri Eiropas Savienībā. Tika veidot centrs ar Ķīnu, atceros arī par programmu ar Indiju, ir arī vairāki citi piemēri. Jūs eh, arī pieminējāt to, ka jūs nevēlaties pieļaut nekādu dubultošanos. Vai Jūs uzskatāt, ka e, šie centri ir pelnījuši kritiku, vai arī varētu uzskatīt, ka šie centri ir tāds kā piemērs tam, ko Eiropas Savienība necenšas šeit e, mm, vērst uzmanību uz dalībvalstu spēcīgajām pusēm. Tad mēs redzam, ka šeit varbūt nav notikusi informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību. Varbūt mēs e, ierobežoti darbojamies šajā jomā. Varbūt varētu lūgt, lai dalībvalstis sniedz savus pakāpojumus tādam plašākam lokam. Varbūt Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk investēt eh, šādās programmās. Vai notiek kāda dubultošanās, ja tiek veidoti šādi centri? Es gribētu zināt, kāda ir pašreizējā situācija. Kur tieši šādi centri ir pārstāvēti? Tāpat arī es gribētu zināt, kas notiks ar tiem nākotnē. Uh, Trešais, vai ir kādi salīdzinoši pētījumi, cik uh, produktīvs um, ir šo centru darbs salīdzinājumā ar tādām struktūrām, kas jau sen pastāv dalību valstīs? Un vai jūs uzskatāt, ka nākotnē mums vajadzētu atteikties no šādu centru izveidošanas un vajadzētu izmantot jau pastāvošās dalību valstīs izveidotās struktūras? un šādā veidā nodrošināt, lai arī tās dalībvalstis, kurām nebija piekļuve Eh, šādiem pakalpojumiem varētu šo piekļuvi gūt. Būtu labi, ja mēs varētu mācīties no esošajām struktūrām, nevis uh, izveidojam jaunas struktūras, par kuru uh, rezultātiem mēs tā īsti nesam pārliecināti, un iespējams, ka arī nekad uh, nevarēsim pārliecināties. Lūdzu. Ah, thanks. Paldies. Jā, diemžēl man ir jāpaspēj uz līdmašīnu, tādēļ es eh, uzreiz sākšu atbildot uz pirmo jautājumu par eksporta kredītiem. Un vai komisija par to ir domājusi un vai Eiropas Savienības atbalstu varētu uh, papildināt uh, to atbalstu, ko sniedz dalībvalsts struktūras. Es gribētu teikt, ka mēs negrasāmies aizstāt eksporta kredītu aģentūras, kas darbojas dalību valstīs. Un, uh, kā jau mans kolēģis pasvītroja, uh, mūsu mērķis ir sākt ar uh, citiem pasākumiem, kas varētu nodrošināt papildināmības efektu, nevis aizvietot to, kas jau darbojas. Un es gribētu norādīt, ka šie jaunie eksporta kredīti plus atbalstītie projekti darbojas uz jau esošo struktūru pamata, un kā jau jūs esat redzējuši, tie, kas izmanto eh, biznesa atbalsta instrumentus un izmanto tirgus piekļuves eh, grupu atbalstu, kā piemēram jūs redzat to, kas notiek Ķīnā patreiz, tad šī palīdzība ir bijusi daudz efektīvāka un tādējādi mēs labāk varam sasniegt MVU ar savu palīdzību, ja viņiem tāda ir nepieciešama. Tā būtu īsā atbilde jums, un es tiešām ļoti atvainojos, jo, kā jau teicu, man diemžēl ir jāiet, lai paspētu uz lidmašīnu. Lies paldies! Atbildot uz jūsu abu jautājumiem, Pirmkārt, par eh, centriem trešajās valstīs. Ir skaidrs, ka daži no šiem centriem tika atvērti attīstības palīdzības kontekstā. Un tieši tāpēc ir šis Ķīnas centrs, kur ir paredzēti 5 miljoni piecu gadu periodā, tāpat ir arī centrs Indijā, 8 miljoni gadi 17 eh, miljoni. Un tāpat arī ir jaunas akcijas Āzijā, eh, Malaizijā, Indonēzijā un citās valstīs. Protams, ņemot vērā visus šos paziņojumus eh, komisijas iekšienē, attīstības palīdzības kontekstā mēs cenšamies arī ņemt vērā mūsu MBU intereses starptautiskajā kontekstā. Tas nozīmē, ka bez Eh, šo projektu likvidēšanas mēs mēģinām ņemt vērā to pieredzi, ko mēs esam uzkrājuši attiecībā uz MVU vajadzībām, un mēs mēģinam šo eh, pieredzi likt iekšā šajos centros. Tieši šāda ideja arī bija eh, Ķīnas centra pārbaudas pamatā. Tāpat pastāv arī Eiropas Savienības Japānas centrs kas mēģina mm, vienkāršot mūsu MVU darbu Japānā. Ja runa par mikro uzņēmumiem, tad eh, Džona Dreik jau par to runāja, bet uh, ir skaidrs, ka parlamentā mēs redzam, ka paverās arvien plašākas iespējas uh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem uh, saņemt garantijas. Tas nozīmē, ka šie uzņēmumi sāk uh, konkurēt ar uh, mikro uzņēmumiem, un līdz ar to te parādās jautājums par to, cik augsta ir šī garantētā summa, un jo šī summa ir augstāka, jo mazāk uzņēmumu uh, spēja saņemt aizņēmumu. Tieši šo jautājumu mēs arī apspriežam itri komitejā ar referentu. Thank you very much. Paldies, Didie. Varbūt daži vārdi, lai papildinātu Alvērkunga teikto par piekļuvi informācijai attiecībā uz mikrouzņēmumiem. Es domāju, ka par to mēs tieši arī runājām, tad, kad mēs pieminējām Eiropas pievienoto vērtību. Šeit mums vajadzētu vairāk precizēt mūsu darbu, kādā veidā mēs strādāsim nākotnē. Eh, mums vajadzētu saprast, kāda tad būs Eiropas pievienotā vērtība. Tas izriet jau no šīm pirmajām um, norādēm pētījumā. Ne visi MVU eh, strādā pēc līdzvērtīgiem spēles noteikumiem, ja runa par piekļuvi informācijai un arī par piekļuvi pašiem pakāpojumiem. Tieši tāpēc uzskatu, ka mums vēl ar vienu ir jādomā par Eiropas pienoto vērtību, lai uh, Visiem MVU no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm šī piekļuve būtu vienāda. Ļoti pareizi arī tika norādīts, ka ir jāveicina sadarbības starp eksportētām valstīm un arī starp jaunajām dalībvalstīm. Par to mēs varētu runāt um, šī jautājuma sakarā. Mums ir arī jāveicina tas, lai dalībvalstis atvērtu savus pakāpojumus trešajām valstīm, un lai um, visi uzņēmumi no visām dalībvalstīm varētu saņemt atbalstu. Attiecībā uz 14. punktu un eksporta kredītu izmantošanu, lai ļautu MVU uh, strādāt internacionālā kontekstā, mēs uzskatām, ka Tas ir dalībvalstu kompetences jautājums. Tā ir dalībvalstu izvēle. Taču ir ļoti daudz sakāmā par eh, kampaņu, ko mēs pašlaik veicam par struktūra fondu izmantošanu. Lai varētu nodrošināt eh, labāku izaugsmi MVU, tas būtu varbūt jāņem vērā dalību valstīm nākotnē. Uh, Citiem vārdiem sakot, varbūt struktūra fondus varētu izmantot eksporta kredītiem. Kā jau es minēju, tā ir dalībvalstu kompetence, un tas arī viss, ko es par to varēju pateikt. Paldies! There... Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri vai jautājumi? Ja nē, tad eh, varēsim slēgt šo darba kārtības punktu un arī veikt mūsu šīs dienas sanāksmi. Es vēlētos visiem atgādināt, ka tagad visiem ir jāatstāj telpa, jo tūlīt sāksies koordinātoru sanāksme. Bez atkārtotiem uzaicinājumiem lūdzu dodieties ārā no zāles.